Let's open the uh, meeting uh, of the committee. Godātie kolēģi, sāksim mūsu komitejas šā rīta sēdi. Es tagad skatos, vai ir klātesoši visi referenti un ēnu referenti. Vispirmām kārtām es vēlētos paziņot visiem deputātiem, ka mūsu sēde tiek tiešraidē raidīta internetā. Otrs, eh, runājot par 12. punktu Savienības muitas kodeks pārstrādāta redakcija Un vispirmām kārtām es vēlētos dot vārdu referentei un ēnu referentiem. Tātad, Konstancē Legripa kundze, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, šodien mēs uh, apmanīsimies ar viedokļiem par eh, Savienības muitas kodeksu, par šā, šī kodeksa eh, regulas priekšlikumu. Šis temats ir eh, visnotaļ aizraujošs un sarežģīts. Tas ir aizraujošs tāpēc, ka ir paredzēts padarīt efektīvāku muitas savienību Eiropas Savienība un sarežģīti tāpēc, ka tas lielā mērā ieteks, ietekmēs ikdienas rīcību mūsu dalībvalstu muitā. Savienības muitas kodeksa reforma pirmkārt ir nepieciešama. Vairākas iesaistītās puses jau ir izteikušās par to, ka ir nepieciešams padziļināt un aktualizēt šo kodeksu. Uh, iepriekšējais uh, kodeks uh, bija izveidots 1992. gadā, un kopš tā laika ir notikusi plaša evolūcija, visādi notikumi, un tāpēc ir jāaktualizē Mateo Salvini, mūsu kolēģi, 2011. gadā decembrī nāca klājā ar savu priekšlikumu un bija iespēja izteikties par uh, muitas kodeksu modernizēšanu. Salvini kunga uh, priekšlikumi bija vērsti uh, uz cīņu pret uh, organizēto noziedzību, kontrabandu un arī uz Eiropas ekonomikas stiprināšanu. Padomi no savas puses. Uh, 13. decembrī 2016. gadā pieņēma rezolūciju par um, represiju nākotni muitas jomā, lai uzlabotu sadarbību starp uh, muitas iestādēm Eiropas Savienībā. Un tad Eiropas komisija savā paziņo, ziņojumā um, par stratēģiju muitas jomā, uh, tas nāca klajā. Uh, 20. decembrī 2011. gadā, arī paredzēja tālāku sadarbību um, sadarbības stiprināšana. Katrā ziņā ir skaidrs, ka trīs institūcijas ir vienisprāts, ka muitas kodeks ir būtisks dokuments un tā padziļināšana ļoti svarīga. Eiropas komisija piedāvāja aizstāt pašreizējo regulu par muitas kodeksu. Tas ir, div, tā ir 2008. gada čet, regula numur 450 ar pārstrādātu regulu, un, kas sev izvirza trīs mērķus. Mēs šos mērķus arī komisijai, no mūsu komitejas puses esam mm, izvirzējuši. Atgādināšu trīs mērķus šai jaunajai regulai. Tad uh, muitas kodeksu, kodeksa sākuma datumu pārlikt uz vēlāku, to pieskaņojot Lisabonas līguma stāšanās spēkai un ņemt vērā notikuma attīstību mūģis gaitā, ņemot vērā attīstību arī informātikas jomā. Komisijas priekšlikums, par kuru šodien runāsim, rada zināms jautājums, maigi izsekoties attiecībā uz dažiem ekonomiskajiem operatoriem un, protams, dalībvalstīm Dažkārt eh, te ir darīšana ļoti tehniskiem jautājumiem, vai arī pilnīgi otrādi vispārējo eh, šī priekšlikuma filozofija, ja tā varētu sacīt. Es gribētu atkārtot man vēlmi, par kuru jau runāju. Kad eh, komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu un to mums stāstīja šeit. Es vēlētos, lai būtu aktīva sadarbība starp komisiju un mūsu uh, Um, parlamentu, lai mēs varētu uzdot visus jautājumus un saņemt atbildes, kas mums varētu būt. Mēs vēlamies, lai uh, šis uh, priekšlikums tiktu pieņemts mums izvirzītajos grafikos. Un uh, turklāt mums ir nepieciešama visa informācija, lai mēs varētu īstenot savu darbu labākajos apstākļos un Eiropas Savienības interesēs varētu iztenot eh, muitas savienības padziļināšanu, runājot par kompetenci sadalījumu starp deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem. Man jau bija iespēja par to izteikties mūsu ko, IMKO komitejas iepriekšējā sanāksmē. Šis temats ir jūtīgs, tātad kompetenci sadalījums starp deleģētiem aktiem un īstenības. Un, eh, un eh, šis uh, Šī kom, šo kompetenci nosaka līguma 290. 291. pāns. Atgādināšu deleģēties fa, e, akti ir minēti līguma 290. 291. gada, un tiem, tiem ir jāiekļauj nebūtiskās daļas tekstā, bet tie arī var norādīt uz sekundārajiem politiskiem virzībām. Uh, un citi akti ir saistīti tieši ar uh, praktiskiem jautājumiem politisku debašu gadījumā. Ņemot vērā šos apsvērums, es uzskatu, ka manevra telpa ir uh, dažiem pantiem uh, vēl izstrādāt. Piemēram, 23. pants regulas priekšlikumā pārēdz, ka īpašā ekonomikas operātora status piešķiršanu nosaka ar deleģētajiem aktiem. Te rodas jautājums šāda ekonomiskā uh, operatora statusa piešķiršana sanāk uh, ir tāda, ka patiesībā uh, izpildes aktam būtu jābūt uh, loģiskākam. Deleģi, deleģētais akts šai gadiem manā gadiem neliekas, man nešķiet saprātīgi. Turklāt Eiropas Savienībai šeit ir uh, starptautiski nolīgumi eh, tieši par šo īpašo ekonomisko operatoru, par tā status. Un tad vēl cita joma, eh, uz kur attiec īstenošanas akti, un man savukārt liekas, ka šai gan deleģētie akti būs adekvāti. Te es runāju par komisijas priekš, regulas priekšlikumu 17. pāntu. Uh, programma, kas attiecas uz elektronisko sistēmu izveidošanu, izmantošanu, pamato, tiek pamatot ar izpildes aktiem, īstenošanas aktiem. Man ir šāds jautājums, vai patiesībā šis darbs nebūtu sekundāri no politiskā viedokļa sekundārs, vai tāpēc, lai būtu labāk lietojami deleģētie akti? Es saprotu, ka Eiropas komisija šai ziņā vēlējās eh, ievērot termiņu, Tomēr es no savas puses uzskatu, ka nevajadzētu virzīties priekš pārsteidzīgi. Šis temats ir sāražģīts, jūtīgs, un tāpēc būtu vērts veltīt pietiekoši daudz laika, lai izstudētu visus ar to saistītos jautājumus un lai izvairītos no kļūdām, kas pagātnē ir pieļautas. Muitas kodeks, tā pārstrāde ir mm, paredz mums pārskatīt mūsu politiku, mēs izmantosim šo muitas kodeksu pārstrādāšanu, lai arī tālāk virzītos mūsu nacionālajās muitas sistēmās. Un kā jau minēju, tas ir uh, mūsu dalībvalsts interesēs. Un, uh, 2013. gada 20. jūnijas, kas ir termiņš, nedrīkst būt ierobežojošs aspekts. Uh, Mums ir jāspēj atbildēt uz visiem jautājumiem un atrisināt visas iespējas problēmas. Tāpēc ar eh, ēnu referentiem no visām grupām mēs iespējams tiksimies jūnija beigās, jūlijas sākumā, lai strādātu kopā, lai uh, identificētu dažādās tēm, dažādos tēmatus un tādas kā ēnu zonas, un lai kopā pārskatītu mūsu priekšlikumus, mūsu komentārus, ar mērķi strādāt konverģenti un produktīvi. Priekšstādātais kundze, eh, gribu vēl mazliet eh, plašāk pastāstīt eh, par šo aspektu no starptautiskā viedokļa. Gribētu atgādināt, ka ASV un Eiropas Savienība ir parakstējušas 7. maijā šogad lēmumu par īpašo ekonomikas operatoru atzīšanu. Tas nozīmē to, ka Eiropas īpaši ekonomiskie operatori varēs izmantot šo pašu statusu arī savās attiecībās viņu pusokeānu. Sākot no 2021. jūlija informātiskā saikne, kas ir nepieciešama, lai uh, norisinātu šī savstarpējā atzīšana, tiks izveidota. Tas ir būtiski svarīgs solis uz priekšu. Uh, Un šī vienošanās ap ASV un ES ir ļoti svarīgi gribētu atgādināt, ka tirzniecības saikņu apjoms ar ASV 2011. gadā ir e, pāri par 500 miljārdiem eiro, tātad arī ASV īpašie ekonomikas operatori varēs izmantot mūsu sistēmu, jo tagad viņu rīcībā būs vieglāka uh, uh, sistēmu, jo tas notiks puslīdz automātiski. Tas pats attiec arī uz mūsēm operatoriem. Līdz ar to Eiropas Savienība ir jāturpina savus darbs, struktūrējot savu uh, sadarbību ar starptautiskajiem partneriem. Tā vienošanās jau ir ar Japānu, Šveici, Norvēģiju. Kanāda varētu būt nākošais partneris, ar kuru mēs varētu noslēgt šādus līgumus. Tā tad uh, mums ir īpaši liela interese uh, nodrošināt saskaņotības ar mūsu muitas sistēmām, lai te varētu noslēgt arī šādas uh, nolīgums priekšstādātājs kundze, dārgie kolēģi, brīdī, kad Eiropas Savienība apņemas uh, izveido sev saistības ar uh, starptautiskiem partneriem, tad, protams, mums jāturpina virzību uz priekšu. Mēs jau no mūsu avantūras, ja tā varētu sacīt, no mūsu uzsākuma, pasākuma, no muitas eh, savienības aizsākumiem. Mēs vēlējāmies harmonizēt, racionalizēt muitas kodeksu. Un eh, tagad ar šiem starptautiskiem ekonomikas operatoriem mums ir jāstrādā visiem kopā, pamatojoties ar uh, komisijas regulas priekšlikumu, mums jāstrādā kopā ar visām citām institūcijām, jāizstrādā tāda Eiropas Savienības muitas politika, kas būtu aktualizēta, ambicioza un atbilstoša pašreizējai situācijai. Tātad es vēlētos, lai pēc iespējas vairāk mēs spētu citu uzklausīt, lai tiktu iesaistīti arī ekonomiski operatori dalību valstis, starp institūcijiem valdītu uh, sadarbības gaisotne. Uh, bet mēs nedrīkstam aizmirst mūsu reālo virzību saskaņotību šai ziņā. Paldies! Paldies par eh, jūsu uzstāšanos! Un nākošie ir ēnu referenti, Rapti kundzi, mm, Šmits no Alde grupas un eh, Rūlis kundzi no Zaļo politiskās grupas, vai ne? Or Mr. And Mr. Bielan. And, uh, uh, Un Bīliem, uh, kungs no ECR. Vai Rūli, jūs esat no zaļajiem, jā? Ja? Jā, pareizi saprat, labi. Tātad sāksim ar Silvānu Rapti. Lūdzu, vārds jums. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κωνσταντς Λεγκρίπ έκανε μια πολύ καλή... Liels paldies! Konstants Legrip īsteno ļoti labu darbu, un viņa mums pastāstīja uh, muitas kodeksa vēsturi no uh, tā šūpu līdz pat šodienai. Tā tad man vairs nav nekas daudz atkārtojams svītroši savu paredzēto tekstu. Sākšu no tā brīža, kad viņa aicina organizēt tikšanos ko viņi piedāvā. Man šķiet, ka šī viedokļa apmaiņa būs ļoti vērtīga. Runājot par eh, darbības ilgumu, es uzskatu, ka mums nevajadzētu nepārāk steigties, nedz arī eh, aizkavēties. Svarīgi ir rast ideālo laika grafiku. Un, protams, es pilnīgi piekrītu tam, ka mums ir jā, jābūt ļoti piesardzīgiem. Es jums pastāstīšu par četrām savām idejām. Un es zinu, ka īstenošanas datums uh, tiek uh, atlikts vēlāk laika. Pirmkārt, jāņem vērā reālā situācija. Mēs saskaramies ar ļoti grūtu ekonomisko posmu uh, eh, dalībvalstīs, citās vairāk, citās mazāk. Tātad komisijai uh, ir jāizstrādā ļoti pareizs eh, darba grafiks attiecībā uz līdzekļiem, ko tā sniegs, ar mērķi gan izveidot programmas, gan arī apmācīt personālu. Otrkārt, komisijas eh, plānošanai mūsu skatījumā ir jābūt pēc iespējas detalizētākai un tas attiecas gan uz darbā grafika izveidošanu, gan uz elektronisko sistēmu eh, pārbaudu. Tātad mūsu sistēmai ir ne tikai jāpieņem kaut kādi darbības eh, noteikumi, un tad līdz ar to mums vairs ne par ko nav jāsatraucas. Nē, tā nav. No vienas puses mēs tos noteikumus pieņemam, bet tad otrkārt mums tie reāli ir jāīsteno. Treškārt, Elektroniskajām sistēmām ir jā, jātiek izveidam ļoti uzmanīgi. Cik es zinu, īpašās komisijas uh, komandas strādā pie šī jautājuma ar uh, lielu centību. Tāpat es arī uzskatu, ka elektroniskajām sistēmām ir jābūt pārbaudītām. Tām ir jānes. Uh, uh tām jābūt rezultatīvām pirms šis kodeks stājas spēkā. Un ceturtkārt, man pēdējā ideja, Es saprotu, ka te tiek veikti milzīgi centieni. Tā kā te ir milzīgi centieni, tad es tomēr neuzskatu, ka būtu vēlams, ja tā varētu sacīt, atstāt vēl kaut kādas izņēmuma iespējas, kāds vēl sacīs, uh, kāds varētu sacīt, lai tad neviens izņēmums tad nebūs. Nē, es uzskatu, ka izņēmumi ir jābūt īpašos pārējais periodos, kas attiecas uz pilnīgu sistēmas elektro, elektroniskās sistēmas izmantošanu. Šādā veidā, ja elektroniskās sistēmas apmierinoši nedarbojas vai pilnīgi nedarbojas, tad mēs arī nevaram nodrošināt to, uz ko mēs virzamies. Tātad drošība, caurskatāmība, rezultativitāte. Citiem vārdiem sakot, un tie ir man pēdējie vārdi priekšstādātājs kundzi, es uzskatu, ka mums ir jādodas uz priekšu ļoti uzmanīgi, paturot prātā, kā ir milzīgs uh, darījumu Uh, apjoms ar Ameriku, piemēram, kā minēja Konstance, un ka mēs esam paredzējuši nolīgumu slēgt arī ar citām valstīm. Un līdz ar to ir ļoti liela nozīme gan elektronisko sistēmu darbībai, gan to saskaņotībai. Līdz ar to liela nozīme ir arī personāla apmācībai. Tādā pašā veidā liela nozīme ir arī certifikācijai. Līdz ar to pielieku punktu un esmu gatava iesaistīties diskusijās, apmainīties viedokļiem, cik vien tas ir nepieciešams. Paldies! Un vēlreiz paldies Konstancai par viņas lielisko pamatdarbu, un līdz ar to mums arī vieglāk ir strādāt tālāk. Paldies! You Paldies par jūsu komentāriem, un tagad es vēlētos dot vārdu Ulla Šmita kungam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau šeit izskanēja, šis fails nav jauns, arī diskusijas ir bijušas, un es, protams, vēlētos uzteikt komisijas darbu, kura ir mēģinājusi kaut kādā veidā sakārtot Savienības muitas kodeksu un pakārtot to Lisabonas līgumam. Uh, un arī pēdējai notikuma attīstībai muitas jomā. Es vēlētos pateikties arī referentē Legripas kundzei. Uzskatu, ka mums vajadzētu augsti novērtēt to pedagoģisko veidu, pedagoģiskās metodas, kādā veidā komisija ir mēģinājusi ar deleģēto aktu palīdzību vienkāršot muitas kodeksu, vismaz pēc mana skatījuma, manām domām, tas ir vienkāršošanas mēģinājums. Jo, protams, ka ne tikai man ir problēmas ar milzīgu tekstu apjomu un tomēr. Vēlētos atkārtot to, ko teicu jau iepriekšējās diskusijās, jau iepriekšējās sarunās ar komisiju un jau iepriekšējā šā jautājuma izskatīšanā šajā komitejā. Bet pieļauju, ka atkārtošana zināšana māte un iespējams, ka atkārtojot mēs kaut ko arī paši vairāk saprotam. Vispirmām kārtām uzskatu, ka mums vajadzētu uzmanīgi izvērtēt eh, ar deleģēto un īstenošanas aktu īstenošanu, ka komisija savu mandātu paplašina īpaši delikātās jomās, piemēram, eh, preču un izstrādājumu izcelsmes jomā. Protams, ka komisija uzskata, ka tas ir labākais veids, kādā veidā vislabvēlīgāk eh, īstenot Eiropas komisiju, un tomēr es nezinu, vai vajadzētu tādā veidā rīkoties, jo tas var pagarināt likumdošanas procesu un demokrātiskā uzraudzība tad varētu ciest, bet to jau teica iepriekšējā runātāja un, kā jau teicu, atkārtošos. Otrkārt, un šeit man varbūt atšķirsies viedoklis no citiem kolēģiem, man nepatīk tas, ka šobrīd šis muitas kodeks tik ļoti kavējās. Uh, Kā jau iepriekš teicu, es uzskatu, ka tas Eiropai nāk tikai un vienīgi par ļaunu. Es zinu, protams, kādas ir atbildes, un komisija noteikti to vēlreiz atkārtos, kad tai tiks dots vārds, un tomēr vēlētos vēlreiz uzsvērt, tas ir slikti. Eiropā ir nepieciešama modernizēta muitas sistēma un aktualizēts muitas kodeks. Protams, ka komisija pieļauj vēlreiz atkārtos savus argumentus, un tomēr mums ir jāpārliecina gan dalību valsts, gan to valdības, lai tās darītu vairāk, vismaz es tā uzskatu. Un trešām kārtām arī par to noteikti šeit notiks karstas diskusijas, tātad runājot par datu uzglabāšanu un datu apmaiņu un pārsūtīšanu, tas vienmēr ir karsts kartupels un vienmēr ir tāda ļoti delikāta joma. Un visbeidzot, muitas savienībai arī dalību valstīm ir jāizrāda zināma vēlme piedalīties un aktīvi kaut ko darīt, jo, diemžēl, dažādu muitas sistēmu savietojamība attīstās pārāk lēni, es pat gribētu teikt, tā neattīstās vispār. Uh, Es uzskatu, ka dalību valstīm ir jābūt gatavām reformēt sistēmu un savu digitālo platformu un programmu nodrošinājumu, lai tas labāk darbotos. Es personīgi uzskatu, ka tas ir būtiski svarīgs instruments Eiropas Savienības ekonomiskajai izaugsmai. Mums ir jāmodernizē muitas kodeks un muitas rīcība. Paldies! Prieksēdētāji, paldies Šmita kungam, un tagad dod vārdu Rīles kundzei. Jā, paldies. Es runāšu ļoti īsi. Pirmām kārtām vēlētos pateikties gan atbildīgajai referentē, gan Šmita kungam, jo Šmita kungs vienmēr it kā pieliek punktu uz i un pasaka to, kā tas arī ir. Tas jau nav jau nekas jauns, ka mēs ļoti esam atpalikuši laika grafikā un problēmas atkārtojas un tiek tikai diskutēts par tām. Uh, Es uzskatu, ka vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, un to vajadzētu izdarīt no parlamenta puses. Šobrīd daudz cieš no budžeta konsolidācijas, un daudzām dalību valstīm naudas nav vispār. Es ļoti lielā mērā novērtēju arī citu ēnu referentu priekšlikumu, jo tie e, sasaucās arī ar manu pārliecību. Es personīgi uzskatu, ka īstenošanas akti ir ārkārtīgi svarīgi Nu, būt ārkārtīgi svar, ir ārkārtīgi būtiski nošķirt 17. un 23. pantus. <clears throat> jo deleģētie akti ir domāti eksploatācijai un nevis politisku saukļu izvirzīšanai. Godātā referents kundze, jums ir mans pilnīgs atbalsts, un es ļoti augstu novērtēju jūsu vēlmi sadarboties ar citām politiskajām grupām. Priekšsēdētāji, paldies! Un tagad Bielankungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Arī es vēlētos pateikties referents kundzēm. Un runājot par šo regulu, tad referenti to jau savos ievadvārdos teica, uh, Mēs jau pagājušajā gadā sagatavojām par šo jautājumu pašiniciatīvas ziņojumu, līdz ar to lielākā daļa jautājumu saistīta ar šo modernizāciju. Mūsu komiteja jau par tiem ir runājusi un tos apstiprinājusi. Uzskatu, ka mums vajadzētu visi izskatīt vienkāršošanas gaismā, procedūru vienkāršošanas gaismā, lai tā tie uzņēmumi, kuri nodrošina muitas servisus, lai viņiem būtu vieglāk strādāt un tādējādi mēs nodrošināsim arī pārskatāmāku un gludāku trans, um, tirzniecības plūsmu. Mēs vienmēr esam iestājušies par to, ka izmaiņām ir jānāk par labu uzņēmumiem, un izmaiņām vajadzētu skart administratīvā sloga samazināšanu un ilgtspējīgas procedūras, jo projām tas nav atrisināts. Uh, Mēs runājam par regulas eh, pārstrādāto versiju, lai tā būtu vairāk atbilstīga patreizējai situācijai un plašāka aptvēruma. Es lielos vilcienos atbalstu arī visus grozījumus un atbalstu arī referents izvirzītās prasības un ceru uz tālāku auglīgu sadarbību ar godāto referentu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs kundze! Tagad mm, visi ēnu referenti no politiskajām grupām ir izteikušies. EFD ēnu referents šeit nav, un tagad es vēlētos dot vārdu pārējiem runāt un izteikties gribētājiem, ja tāda ir. Jūnot. Izskatās, ka tādu nav. Tādā gadījumā atkal, tādā gadījumā vēlētos dot vārdu komisijai. Miroslavs Cielinska kungs Ceru, ka izrunāju daudz maz pareizi jūsu uzvārdu. Cilinska kungs, vārds jums. Thank you very much, Madam Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es e, arī nu, augstu novērtēju jūsu centienus, godātā prieksēdētājs kundze, godātie parlamenta deputāti. Mūs lielā mērā priecē, ka Eiropas parlaments tik aktīvi iesaistās Savienības muitas kodeksta pārstrādātās redakcijas izstrādē. Es uzmanīgi uzklausīju visu runātāju teikto, gan referents teikto, gan arī ēnu referentu teikto. Vispirmām kārtām vēlētos sākt ar to, ka komisija saglabā savu vēlmi, ambīcijas, proti muitas kodeksam ir jāstājas spēkā un jātiek izstrādātam pēc iespējas ātrāk. Kā jau šeit ir izskanējis, Savienības muitas kodeksa regula jau ir tikusi izskatīta daudzas reizes, un tagad mēs runājam par pārstrādāto redakciju. Vēlreiz vēlētos atkārtot, ka galvenais iemesls, un tas jau šeit izskanēja arī parlamenta deputāta teiktajā, tātad mums ir jāņem vērā patreizējā situācija Eiropā. Situācija ir grūta un jautājums par to, cik daudz dalību valstīm brīvo līdzekļu tās būtu gatavas ielikt šajā procedūrā, tas ir atklāts jautājums. Un tas ir viens no lielākajiem ierobežojumiem. Nākamais, kādā veidā šis kodeks sasaucās ar Eiropas Savienības darbības līgumu, proti, līgu, proti Lisabonas līgumu, un tas ir arī politika komisijas politiska apņemšanās, ka līdz 14. gada beigām šai regulai ir jābūt gatavai. Tad parādījās ideja, ka pārstrādātajai redakcijai ir jābūt pēc iespējas ātrākai, proti tai būtu jāstājas spēkā arī 13. gadā. Bet vienu gadu vēlāk tad tai būtu jātiek mainītai. Un patiesībā tas nebūtu bijis īpaši efektīvs darbības veids un laika gaitā parādījās gan likumdošanas izmaiņas, gan arī doma par to, ka vajadzētu visu sīkāk izstrādīt, izstrādāt un labāk paskaidrot. Tāpēc komisija nāca klajā ar tehniskām izmaiņām un sīkākiem paskaidrojumiem, dažādu prioritāšu izstrādēm, un patiesībā tas bija saistīts ar īslaicīgu datu uzglabāšanu, un tas jau 2008. gadā parādījās komisijas priekšlikumā, un tad parlaments to nedaudz izmainīja, līdz ar to mums šī īslaicīgā uzglabāšana bija nedaudz jāpārstrādā. Pretējā gadījumā tas tiešām sasaucās ar Lisabonas līgumu, un tas ir apsveicami. Vēl bez tam vēlētos, pate, vēlētos runāt par deleģētajiem aktiem un īstenošanas aktiem. Par to ir runāts daudz, un šeit jau izskanēja vairāk priekšlikumi. Protams, esam diskutējuši arī padomas darba grupā, un mūsu kolēģi no muitas kodeks, muitas savienības darba grupas par to ir daudz diskutējuši, un esam diskutējuši arī ar muitas savienības direktoriem. Pēdējās šādas sarunas notika burtiski pirms pāris dienām. Un vēl bez tam vēlētos pateikt, ka komisijas sagatavotais priekšlikums ir mūsu labākās gribas izpausme saskaņā ar Lisabonas līguma 190. un 290. un 291. pantiem. Nākamais mums ārkārtīgi svarīgs jautājums ir divpusējie nolīgumi un īpaši šo divu pantu izpilde un to, kāda ir izpratne šo pantu izpildē parlamentā, komisijā un padomē. Kā jau teicu, komisija ir nākus klajā ar tekstu, kā līgumam ir jātiek interpretētam. Vēl bez tam vēlētos pateikt, ka mēs vienmēr esam gatavi diskusijām un vienmēr esam gatavi paskaidrot. Esam darījuši visu, kas mūsu spēkos, bet iespējams, ka esam kaut ko drusceņ nesapratuši, neizpratuši vai pārpratuši. Mēs ticam, ka ne, un tomēr esam vienmēr atvērti diskusijām un jaunām idejām. Protams, ka mēs nevaram apsolīt, ka darīsim to vai citu, uh, jo šis ir ārkārtīgi augstas prioritātes un politiski karsts priekšmets, bet esam gatavi diskutēt un runāt. Jā, pilnībā piekrītu, ka kavēšanās nav laba lieta, un tomēr kavēšanās nav komisijas ambīciju trūkuma dēļ. Bieži vien mūs kritizē par to, ka mēs neesam pietiekami ambiciozi un pietiekami ātri nedarbojamies, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumiem un tad tas kaut kur iestrēgst. Jā, mēs izstrādājam priekšlikumus, bet tas ir dalību valstu kompetencē tās to īstenot. Mēs tomēr esam izmainījuši mūsu darba stilu. Iepriekš mēs strādājam tā, ka mēs nākam klajā ar priekšlikumu, tad tas tiek diskutēts, un tad padome un parlaments likumdevēji to pārskata, nāk klajā ar savām idejām, un tikai pēc tam mēs mēģinājām izstrādāt procesus, kādā veidā šo likumdošanas aktu īstenot reālajā dzīvē. Taču šobrīd, priekšsēdētājs kundze, mēs esam izmainījuši mūsu darba stilu. Mēs strādājam ārkārtīgi detalizēti saskaņā ar tā saucamo biznesa modeli. Patiesībā tas ir sava veida žargons, un tomēr mēģināšu paskaidrot. Mēs procesu izanalizējam un pa solītim aprakstām, kādā veidā process darbojās un kurā etapā kas ko konkrēti dara un kādi, da kādi dati ir nepieciešami. Un e, mūsu nodaļas priekšnieks piemēro tā saucamo biznesa modeli muitas procesos. Un viņš un viņa kolēģi mums ir iemācījuši, ka brīdī, kad tiek izstrādāts likumdošanas process, tad arī šis te arī reālajā dzīvē īstenošanas process jau tiek izstrādāts. Līdz ar to es esmu samērā pārliecināts, ka šajā gadījumā mēs izvairīsimies no veselas virknes kļūdu, kuras mēs pieļāvām citu likumdošanas aktu īstenošanā. Piemēram, bija viens likumdošanas akts, kurš tika pieņemts ārkārtīgi ātri, likumdevēja vienojās, un tad pagāja burtiski divi gadi, iekams dalību valsts tika pārliecināts un iepazīstināts ar to, kā to aktu īstenot dzīvē. Šobrīd esmu pārliecināts, ka mēs jau šobrīd strādājam par īstenošanu, un tāpēc tas tiks ātri īstenots. Mēs runājam par termiņiem 24. jūnijas 2013. gadā, kad Savienības muitas kodeks stāsies spēkā. Tomēr mēs esam sagatavojuši īstenošanas provīzijas Šobrīd situācija ir nedaudz mainījusies, tāpēc eh, mēs neesam gatavi dalību valstīm piedāvāt īstenošanas priekšlikumus iepriekšējās komitoloģijas procesa ietvaros. Tāpēc mēs runājam par Savienības muitas kodeksa modernizācijas pārstrādāto redakciju, kura stātos spēkā 2014. gada jūnijā. Jo ja mēs to nedarīsim, tad mēs varam piedzīvot situāciju, kurā mums būs jauns Savienības muitas kodeks, bet mēs nezināsim, kā to īstenot dzīvē. Un tagad par laika termiņiem. Komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, ka galīgais termiņš ir 2020. gads. Godātie kolēģi, tas galīgi nenozīmē, ka mēs tiešām gaidīsim līdz 20. gadam. Esam apņēmības pilni, ka noteikti procesi un zināmas IT sistēmas tiks gan pārbaudītas, gan arī realizētas dzīvē daudz, daudz ātrāk. Un esam pārliecināti, ka lielākā daļa sistēma darbosies 16. un 17. gadā. Tas nav īpaši daudz, ņemot vērā to, kāda šobrīd gan komisijai, gan dalību valstīm ir ierobežot rocība. Un, protams, par termiņiem. Arī tas ir jautājums, kas saistīts ar biznesu, jo bizness vēlas investēt. Un ne jau visas Eiropas Savienības biznesa daļas ir vislabākajā veselībā Eiropā. Un, protams, ka mums ir jādomā ne tikai par komisijas un dalību valstu izmaksām, bet arī par uzņēmumu izmaksām. Līdz ar to šajā te grūtajā situācijā mēs mēģinām rast optimālu risinājumu. Protams, mēs zinām, ka visu mēs vēlētos redzēt ātrāk īstenotu, ātrāk pieņemtu, bet eh, patreizējos grūtajos laikos es uzskatu, ka tas ir labākais, optimālākais risinājums. Un noslēgumā atkārtošu to, ko jau teicu. Mēs komisijā esam apņēmības pilni. Strādāt pēc iespējas labāk Eiropas Savienības vārdā. Thank you for the Commission's report. Paldies eh, komisijas pārstāvim par komentāriem, un tagad es vēlos dot eh, vārdu referents kundzei, <clears throat> lai viņa rezumētu izskanējušos viedokļus. Thank you, Madam Chair. Paldies. Vispirms paldies visiem maniem kolēģiem, ēnu referentiem, kas šodien, šorīt ir klāt. Paldies, ka viņi ļoti konstruktīvā veidā un precīzā veidā piedalījās šajā viedokļa apmaiņā. Esmu ņēmusi vērā, piefiksējis dažādās bāžas un novērojumus, komentārus. Un arī to nostāju, kas būtībā ir par principu kas izpaužas arī manis iepriekš sacītē. Nu, katrā ziņā šī ir konstruktīva pieeja, lai mēs vēlāk varētu efektīvi sadarboties. Pateicos Andrei Frediem par viņu pozitīviem komentāriem. Es saprotu, ka galvenās bažas ir saistītas ar darba grafiku. Šīs bažas ir īpaši izteikts dažiem kolēģiem. Tad vēl ar arī mm, konkrētas ar īstenošanu saistītas bāžas par elektroniskās sistēmas eh, īstenošanu dalībvalstīs un cik efektīvas eh, ir šīs sistēmas dalībvalstu muitas iestādēs. Skaidrs, ka mums jābūt modriem attiecībā uz realistiskiem, praktiskiem risinājumiem. Un tātad mums ir jābūt politiski modriem Un vienlaikus jāpierāda arī politiskā griba nosūtot padomēji un dalību valstīm savus stiprā griba. Pievēršoties ēnu referents sacītajiem par kompetenci sadalījumu starp, dele, starp deleģētiem un īstenošanas aktiem. Tas ir mūsu kopīgais jautājums. Un Es arī uzskatu, ka visās politiskās grupās pastāv vēlme izmantot mūsu iespējas, nosūtot politiski spēcīgus ambiciozus signālus, tos tas varētu uzklausīt citas institūcijas, respektīvi dalību valstis. Protams, te ir daži juridiskas dabas jautājumi, ja mēs varētu ņemt vērā vienas vai citas dalībvalsts pārdomas, tad tomēr mums jābūt realistiskiem. Mums jādomā, kādas ir realistiskās bažas, kādi, kādas ir operatoru intereses. Un es domāju, ir svarīgi mums visiem būt vienotiem, nosūtot vienkāršošanas un efektivitātes vēstījumu. Muitas savienībai ir jāpiešķir sev tādi noteikumi, kas būtu efektīvāk, opera, eh, īstenojamāki, praktiskāki. Katrā ziņā pateicos visiem, eh, kas ierādījuši savu veidu ceļu Nu, mēs nemazums laika esam pavadījuši kopā, un līdz ar to es ceru, ka starp parlamentu un komisiju būs liela viedokļu vienotība, un šī sadarbība tad varētu nest augļus, un šīs eh, debats starp institūcijām būs tādas, lai pēc iespējas varētu izvairīties no šī jautājuma iesprūšanas, eh, bloķēšanas. Un es zinu, ka tagad eh, ir uzrādīts eh, reālās problēmas, ir nopiet pieeja, un pateicos arī kolēģiem, kas strādās pie ziņojuma mūsu komitejas. Paldies! Vēlos pateikties referentē par komentāriem, un tagad beigsim diskusiju par šo jautājumu. Attiecībā uz praktiskām detaļām priekšlikuma iesniegšanā komisijā notika jau aprīlī. Ziņojuma projekts tiks nosūtīts tulkotājiem 20. augustā, un e, ziņojuma projekta apspriešana notiks 17. un 18. septembrī. Savukārt e, termiņu Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai 16. oktobris, eh, savukārt grozījuma apspriešana būs 6. novembrī, un kompromisu apspriešana būs 28. novembrī, savukārt IMCO ziņojuma pieņemšana 29. novembrī, un pēc trialoga balsojums eh, februārī tiek plānots. Un tad aprīļa plenāra sēdē 13. gadā <clears throat> par ziņojumu tiks balsots. The, uh, uh, uh, dealings with the Union Customs Code. Tagad slēgsim darbu pie šī darba pu kārtības punkta. Un uh, desmitos uh, sāksies balsojums un līdz tam laikam neliels pārtraukums.

De quoi Non, non. I can mention. Uh, so good morning, everybody. Labrīt visiem! Ķersimies pie balsošanas. Šķiet, ka visi ir gatavi. Ja jums ir balsošanas uh, kārtītes uh, līdzi, tas būtu ļoti noderīgi. Un tas, protams, ir atkarīgs no tā, cik daudz, uh, cik liels būs balsu skaits. Vēlos pateikties Pati Kainenes eh, kundzei par to, ka viņa manā vārdā novadīja sanāksmes pirmo daļu, tāpēc, ka es eh, kopā ar diviem citiem šīs eh, komitejas locekļiem, Šarda Mozes kundzi, mēs piedalījāmies Japānas delegācijā, kuru vadīja mm, Japānas bijušais premjerministrs, un tas bija svarīgi. Un mēs runājām par ierosināto Eiropas Savienības un Japānas brīvās tirniecības nolīgumu un šķiet, ka pēc tam man nāksies arī atgriezties šajā sanāksmē, tāpēc es nevarēšu šorīt eh, šeit eh, pilnvērtīgi piedalīties. Vēlētos arī ziņot eh, par to, kas notiek ar dažādiem dokumentiem. Pirmkārt, es neesmu droši, vai mēs formāli jums paziņojām, ka esam panākuši vienošanos par Bilankunga ziņojumu par iekšējā tirgus informācijas sistēmu. Tagad esam saņēmuši formālu apstiprinājumu no prezidentūras puses. Un par to tiks eh, balstots eh, plenārsēdē. Vēlos pateikties eh, tiem, kuri jau, jau balsoja. Es domāju, ka mēs esam panākuši ļoti labu iznākumu. Un vakar vakarā mēs ierosinājām referentes kundzes atbalstu ziņojumu par standardizāciju. Esam droši, ka padome to pieņems. Domāju, ka mūsu piedāvājums ir ļoti labs, lai mēs varētu stiprināt parlamenta uh, pozīciju. Un rezultātus mēs zināsim piekdien, un formāls apzinājums sakos nākamnedēļ, bet es vēlētos, lai jūs zinātu, ka mēs esam ievērojami progresējuši šajās sarunās. Un gala priekšlikums arī tiks apspriests parlamentā, pirms par to tiks balsots. Un tā ir informācija, ko vēlējos jums sniegt. Un nu, tagad ķeramies pie balsošanas. Mums ir tikai divi, um, divi ziņojumi, par ko balsot. Uh, pirmais Kalnietes eh, kundzes ziņojums par Eiropas eh, enerģētikas infrastruktūru. Vai jūs vēlaties kaut ko teikt, pirms mēs sākam balsojumu? Ja ne, tad varam uzreiz ķerties pie balsošanas. Sāksim balsot par Kalnietes kundzes ziņojumu. Pirmais kompromisa grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 19. Eh, grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 20. grozījums. Šmita kungs. Eh, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 23. Šmita kunga grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 22. atkrīt, 24. grozījums, referents grozījums, kurš pār? Pret. Pieņemts. 25. grozījums, kurš pār? Pret. Pieņemts. 5. grozījums, kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. 6. grozījums, kurš pār? Pret. Pieņemts. 27. grozījums, kurš pār? Balsosim elektroniski par 27. grozējumu. Vai kādam nav līdzi balsošanas kārtiņa? Labi, beidzam balsot. Pieņemts. 19 uh, balsīm par. 28. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. 29. grozījums, Šmita kunga grozījums, kurš pār? Pret? Atturas. Pieņemts. 8. grozījums, kurš pār? Pret? Pieņemts. 30. Eh, grozījums, kurš pār? Pret? Atturas. Pieņemts. 31. grozījums, kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. 32. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 11. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas pieņemts. 12. grozījums. Kurš pār? Pret. Noraidīts. 13. grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas pieņems. 14. kurš par? Kurš pret? Atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 16. kurš par? Tad 16. grozījums sākam balsot elektroniski par 16. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 17. grozījums kā papildinājums. Eh, kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad sākam balsojumu elektroniski eh, par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par, 2 pret, 4 atturs. Apsveic Kalnietes kundze. Lielas paldies! Esmu drošs, ka jūs aizstāvēsiet mūsu pozīciju arī Rūpniecības komitejā. Paldies! Tagad ķeramies pie rezolūcijas projekta par vienotā tirgus aktu nākamie soļi ceļā uz izaugsmi. Kā jūs zināt, tā ir komitejas rezolūcija, par kuru tiks balsots plenārsēdē pēc divām nedēļām. Tur ir vairāk kompromisa grozījumu, un tagad eh, mēs eh, tiem iziesim uzmanīgi cauri un skatīsimies, eh, vai varam progresēt. Pirmkārt, attiecībā uz nosaukumu. Pirmais grozījums S un D. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais grozījums un SND. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Ceturtais. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Piektais grozījums. Kurš pār? Pret. Pieņemts. Sestais grozījums. Sākam balsot par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Sadītais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Astotais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. Devītais grozējums, kurš par? Pret. Pieņemts. Desmitais grozējums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Vienpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret. Arī pieņemts. 12. līdz ar to atkrīt. Tad balsojam par 13. grozījumu. Mutiskais grozījums, kā jau varat redzēt savos balsošanas sārakstos. Sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums līdz ar to atkrīt. 14. grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. 15. grozījums ar mutisko grozījumu, kurš par? pret pieņemts. 15. 16. dzirto atkrīt, 17. kurš par pret pieņemts. 18. grozījums, kurš par pret pieņemts. 19. grozījums, kurš par pret pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot par 20. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to balsojam par 21. grozējumu. Kurš par? Divdesmit pirmais līdz ar to atkrīt. 22. grozījums, senmotisko grozījumu. Kurš par? Pret, pieņemts. 22. atsauks, 23. grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret. Pieņemts. 26. grozījums tagad. Kurš ir par? Kurš pret? Noraidīts. 27. un 28. atkrīt. 29. Kurš par? Pret. Pieņemts. 30. grozījums. Ja to pieņems, tas būs pirms 7. punkta. Kurš pāri pret uh, pieņems? 31. ir atsaukts, 32. grozījums. Kurš pāri pret? Pieņems. 33. grozījums. Kurš pāri pret? Pieņems. 34. ar mūzisko grozījumu. Kurš pāri pret? Pieņems. 34. kurš pāri? Sākam balsot elektronis par 35. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. Eh, atkrīt, 36. kurš par? Pret. Pieņemts. 37. ar mutisko grozījumu. Kurš ir par? Pret. Pieņemts. 39. grozījums par? Pret. Pieņemts. 40. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 41. ar mutisko grozījumu. Sākam balsot. Dionkungs. Paldies, priekšlēkungs. Kā mēs eh, paziņojām sekretariātam, mēs neiezarosinām ierosinām mutiskajā grozījumā EU eh, pirms eh, legislation šajā punktā, lai būtu formulējums EU legislation, Eiropas Savienības likumdošana. Labi. Šķiet, ka mēs to varam pieņemt kā mutisko grozējumu. Tad balsojam par to elektroniski. Sākam balsot par 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Atbalsu, atgādināju priekšsēdētāju vietnīcai, ka viņai arī ir jābalso. Tad ir 42. grozījums. Sākam balsot. Par 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. 43. 104. identiski sākam balsot. Viens ir S&D, viens ir tautas partijas grozējums. Tad 43. beidzam balsot. Atkrīt. Otrais kompromis grozījums. Kurš par? Kurš pēc? Pieņemts. Un tagad ķeramies pie citiem punktiem. 47. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Noraidīts. 48. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 49. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī norādīts 50. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 5. Eh, pieņemts. 51. Kurš par? Pret. Pieņemts. 52. Sākam balsot par 52. Beidzam balsot. Norādīts. 53. grozējums. Kurš par? Pret. Pieņemts 54. Kurš par? Pret. Pieņemts 55. Sākam balsot par 55. Beidzam balsot. Noraidīts. Kāds gan nebalsoja. Tagad 56. grozījums. Kurš par? Sākam balsot par 56. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balsu eh, vairākumu. Un līdz ar to šai vienai balsī bija liela nozīme 57. grozījums. 57. grozījums. Sākam balsot. Jūsu balsī būs nozīme. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. Sākam balsot par 58. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecdesmit devītais grozījums. Sākām balsot par 59. grozījumu. Lūdzu, balsojiet ātri. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešdesmit pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienu balss pārsvaru. 62. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 63. grozējums. Kurš pēd? Kurš pret? Pieņemts. Sešdesmit ceturtais grozījums nākamajā lapusē sākam balsot. Beidzam balsot. 65. atkrīt. Eh, trešais kompromiss grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. Tagad 70. Eh, grozījums. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. 69. attiecās uz 70. 71. grozījums. Tagad kurš pār? Kurš pret? Pieņemts. 72. grozījums uz to attiecās 35. Un tagad 4. kompromisa grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 5. kompromisa grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. 7. 7. grozījums ar mūzisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 78. grozījums. Sākam balsot par 78. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. emocisko grozījumu. Kurš par? Kurš pret? Pieņemts. 80. grozījums. Aldei grupas eh, grozījums. Sākam balsot par 80. Beidzam balsot. Pieņemts. 81. grozījums. Zaļo grozījums. Sākam balsot par 81. Kurš par? Pret? Pieņemts. 83. grozījums. Sākam balsot par 83. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. atkrīt, 85. grozījums. Kurš pār? Pret? Pieņemts. 86. grozījums. 87. tagad no nu, ekon komitejas grozījums. Kurš pār? Pret? Noraidīts. 88. grozījums. Kurš pār? Pret? Noraidīts. Un visbeidzot, 30. Eh, punktā sākotnējais teksts eh, dalīts balsojums. Pirmā daļa tagad. Kurš par? Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Pieņemts. Un tad otrā daļa. Sākam balsot. Par? Pret? Pieņemts. 89. atsaucis. Un tagad eh, balsosim par visu rezolūcijas projektu. Balsosim elektroniski. Sākam balsot par visu rezolūcijas projektu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 20 balsis eh, par neviena pret 13 atturas. Paldies eh, par ieguldīto darbu. Un politiskās grupas varēs eh, veikt labojumus vēlāk.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 just would like to announce you that. Uh... Godātie kolēģi! Es vēlējos pateikt, ka mēs sāksim strādāt burtiski pēc pāris minūtēm, bet eh, mums vēl ir jāpagaida Rošfora kungs, kurš ieradīsies, lai runātu par patērētāju tiesību aizsardzības programmu 14.20. gadam. Tāpēc eh, lūdzu turpiniet savas runāšanas un kafijas dzeršanas un gaidām referentu. Like Un tagad es vēlētos atsākt mūsu šās priekšpusdienas sēdi, jo ir ieradies nākamā darba kārtības punkta atbildīgais referents. Tātad nākamais darba kārtības punkts - paldies godātie deputāti tie, kuri gaidīja zālē vai ārpus zāles durvīm. Uh, Bet atgriežamies pie mūsu darba kārtības un izskatam 15. punktu patērētāja tiesība aizsardzības programmu 14. un 20. gadam. Uzsākam diskusijas, un es vēlētos vispirms vārdu dot referentam Rošfora kungam. Lai Rošfora kungs mūs iepazīstinātu ar saviem viedokli, un pēc tam došu vārdu ēnu referentiem. Rošfora kungs. Ha Paldies, priekšstādātājas kundze. Tātad mēs turpināsim apspriest patērētāju tiesību aizsardzības programmu. Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem un viņu līdzdalību. Es traktēju kā manas pieejas atbalstu. Par to esmu pateicīgs un priecīgs. Gribētu atgādināt, ka te ir runa par tekstu. Uh, tā ir finanšu problēma. Tātad no vienas puses ir nepieciešama liela tehniskā koherence starp tekstu un pielikumu. Tāpēc ir daudz svarīgu grozījumu, kas dažkārt ir tādi kā papildu grozījumi. Taču tie ir nepieciešami, lai mūsu teksts būtu pilnīgi stingrs un no tehniskā viedokļa tam neko nevarētu pār, pārmest. Uh, Ir jūri, jūri komiteja un bu, budžeta komiteja, kas ir atzinuma komitejas. Tās arī šorīt balsos par viņu atzinumu. Tātad mēs pavisam ātri izskatīsim viņu atzinumus. Es gribu atgādināt, ka mēs gaidām patērēm tiesību uh, darba kārtības publikācija 22. maijā. Tā tika publicēta, un mēs gaidām tad uh, tūkojums, mm, par kalendāru mēs jau esam runājuši. Šīs darba kārtības strateģiskais ietvars saskana ar mūsu programmu, par kuru iestājāmies, un iespējams ar eh, komisijas atjaunošanu ir saistīts eh, šis eh, saistīta darba kārtība, kurai tad termiņš ir 2014. gads. Un tad daži komentāri par kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Es gribētu tūlīt pats sākt ar šo grozījumu izskatīšanu. Man bija ļoti interesanti tos pētīt un gribētu sacīt, ka dažos grozījumos ir iekļautas jaunas konstruktīvas idejas, par to es priecīgs un pateicīgs. Piemēram, domāju par 77. grozījumu, kur paredzēts uh, patērētāju tiesības stiprināt tieši pārobežu uh, darījumos, un tur ir runa par visiem instrumentiem, kas ir izmantojami patērētājiem šīs uzticēšanās stiprināšanai. Arī es uzskatu, ka šī lieta ir ārkārtīgi svarīga. Vēl es gribētu arī uzsvērt, ka es piekrītu Greša kunga 76. grozījumu. Tur ir uh, pieminēt šī aktuālā tēma, ka ir jārod nepieciešamais līdzsvars ar ārkārtējo budžeta taupību, kurai tiek pakļauts daudz dalībvalsts, un no otras puses eh, tāda stratēģijas atbalstīšana, kas iestājas par gudru, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Mums ir jāatceras, ka patērētāju atbalsts ir. Uh, daļa no izaugsmes un uh, savā ziņā kā pretrunu taupībai. Mēs zinājām, ka šī, šis temats tiek plaši apspriests daudzās eh, savienības iestādēs. Es arī ļoti labi saprotu jaunos argumentus un elementus, uh, kas iestājas par tādām um, interneta vietnēm. Uh, kas, kur var salīdzināt cenas, salīdzināšanas interneta vietnes. Um, arī tā Eiropas tautas partijas ierosinājums um, par tādu rādītāju izveidi, kas tad varētu pārbaudīt šo programmu. Man šķiet, šis elements ir ļoti svarīgs neieradiskajai regulai, ka varētu tad. Uh, kas ļautu patērēšanu um, palielināt no 50 līdz 70 procentiem. Un tad arī grozījums uh, par to, ka uh, medijiem ir jāsniedz uh, uzticama informācija, lai arī patērētāji būtu atbildīgāk un atbildīgāk īstenot savus pirkums. Un tad trīs punkti. Uh, par kuriem manā skatījumā ir jāizvērš plašākas debats mūsu starpā. Un iespējams, ka te ir atšķirīgi ies, ieskati. Te ir atšķirības starp tiem eh, grozījumiem, kurus es pats iesniedzu, un tiem citiem grozījumiem, ko mēs apspriedām IMCO komitejā. Tātad mums ir eh, bijušas debats par šo jautājumu konkrēti pirmais punkts, par kuru vēlos e, izteikties un gūt jūsu viedokli. Tātad finansiālais atbalsts, e, kāds šai programmai būtu jāsniedz patērētāju e, organizācijām. Te es runāju par 97. grozījumu. Nu, Marka Tarabels kungs, tā tad te ir runa par uh, patērēta organizācija atbalsta savienība valsts un arī reģionālā līmenī. Šāda organizācija atbalsta. Tātad par to ir laiks runāt. Es pilnīgi piekrītu uh, tam, ka jāsniedz atbalsts patērētāju organizācijām tā vispārīgi. Taču es personīgi uzskatu, ka finanšu atbalsts šo organizāciju uh, darbībai ir jāsniedz no Eiropas puses. Un es nevisai gribētu, lai šajā programmā tiktu atbalstīts patērētā reģionālās vai valsts līmeņa uh, rīcības. Ja mums būtu jārod līdzekļi šim mērķim, tad jāsamazina tie kaut kur citur, tad jūs zināt, šai programmai finansējums nav liels, turklāt tas būtu arī pretunā subsidiaritātes principam, jo patērētāja politikas pamatā ir nacionālā politika, tātad mums jābūt arī ļoti modriem, kuras valsts un reģionu līmeņa patērēta organizācijas mēs finansējam, kuras ne tādu ir ļoti daudz un ir grūti tad uh, robežšķirtni novilkt. Uh, ir arī dalībvalstis, kas uh, nesniedz finansējumu savām patērēto organizācijām, bet tā jau ir pavisam cita runa. Tas uz mums neaties. Nu, tad vēl arī nacionālie patērētāji nedrīkst tomēr palikt bez atbalsta. Es pilnīgi iestājos par to, lai mēs veicinām informāciju, viedokļu apmaiņas, uh, iespējas un arī informātikas uh, potenciālu patērētāju organizācijas, tāpat kā citas organizācijas Eiropas Savienībā, uh, ir ieinteresētas uh, pārobežu informācijas uh, apritē, un, protams, te arī ir jautājums par tūkošanu Tā tad es iestātos par loģistisku šo organizāciju atbalstīšanu, nevis par finansiālu atbalstu sniegšanu. Tā te var, protams, izvērst debats. Mums arī būs komisijas viedoklis par šo punktu. Nu, katrā ziņā par šo tematu vēl ir vērts padomāt. Otrais debašu elements, tas arī izpauž daudzās, daudzos grozījumos, vai būtu jāsniedz tiešais finanšu atbalsts uh, patērētā organizāciju uh, atbalstīšanas jomā nacionālajiem, uh, nacionālajiem uh, operatoriem. Uh, tas ir Greša kungs, kunga grozījums, taču attiec ar uz citiem kolēģiem. Es gribētu atgādināt, ka komisijas programmā ir paredzēta atbalsts uh, ODR, tātad uh, ārpus tiesas strīdu uh, risināšanas gadījumā šī ODR problē, programma ir tāda kā uh, iespēja rast risinājumu, un šis priekšlikums jau ir iekļauts. Taču runājot par nacionālajiem. Uh, uh par nacionālajiem uh, ADR Eh, gribētu atgādināt, ka tādu Eiropas saimnībā ir 500, un mēs strādājam pie to sistematizēšanas, taču es uzskatu, ka patērētāju programma nav jāizmanto, lai sniegtu tiešu finansējumu šiem ADR nacionālajiem, šie ADR nacionāla organizācijām. Taču attiecībā uz patērētājiem, protams, nekas mums netraucē a, veicināt tīklu labās prakses parauga apmaiņu lai mm, šīs ADR organizācijas varētu strādāt. Mēs iestājamies par eh, līdzdalību, taču ne par eh, katras rīcības virziena, katra rīcības virziena tiešu finansiālu atbalstīšanu. Tātad šībā no citiem grozījumiem es uzskatu, ka arī šai gadienā komisijas viedoklis ir svarīgs. Un tad tālāk, ja mēs eh, izmantotu līdzekļai tiešā veidā finansēt ADR struktūras, tad mums vajadzētu šos līdzekļus paņemt nos no citām programmām. To mēs nevaram darīt. Un trešais punkts mm, par kuru gribētu rosināt diskusijas, analizējot vienu vai citu iesniegs grozījums, ir Trianda Filidis kunga uzdotais jautājums. Uh, par rādītāju statusu. Šie rādītāji ir svarīgi, lai pārbaudītu labu patērētājas programmas īstenošanu, proti eh, tāda rādītāja, kas ir statistiski dati, kurus sniedz eh, dalībvalsts centralizētā veidā, šos apstiprina un izvērtē komisija. Trianda Filīdes kungs ierosina, ierosi, lai šo radītāju pārskatīšana tiktu veikta koplāmuma procedūras ietveros. Manā skatījumā tas ir sarežģīti, tas prasīja daudz laika, iespējams veselu gadu, un ja mums tik daudz laika būtu jāveltī rādītājiem vien, tad man tas nebūtu īsti, manā skatījumā nebūtu saprātīgi. Tad varbūt eh, komisija to varētu darīt eh, ar deleģētiem aktiem. Un pēc tam tad, kad mēs būsim izvērtējuši šo programmu, tad varētu kaut ko mainīt. Es gribētu cits starpā sacīt, ka es nevaru atbalstīt dažus citus eh, triandafīlīdis kunga grozījumus, kas manā skatījumā patērētāju programmā iekļaut tāds kā kritiskus elementus. Eh, tiek kritizēts iekšējais tirmis, teiks, piemēram, domāju, 87. Eh, un 88. grozījumu, nu es nevarētu tos atbalstīt. Nu, līdz ar to priekšstādātājs kundze esmu nu gandrīz beidz uzstāšanu. Es gribētu sadzīt, ka mums ir iespēja panākt vienošanos un sagatavot kompromisu grozījumus, par to es pilnīgi pārliecināts, un runājot par dažiem citiem tēmatiem, par caurskatāmību vai par to, ko mēs runājam par salīdzinošu informāciju. Uh, kas nāktu no uh, interneta vietnēm vai citu informāciju ārpus interneta. Arī šai gadam esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies rast kompromisu grozījums runājot par izglītošanu, ko citi kolēģi grib uh, saukt par patērētāju informēšanas kampaņu. Arī es šeit varētu paskaidrot, ka mēs varam uh, meklēt kompromisu grozījumus. Un nobeigumā Runājot par patērētāju organizācijām, es par tām jau esmu daudz runājis, esmu pārliecināts par to, ka arī šajā gadījumā mēs radīsim vienošanos iespēju. Uh, mums ir jāņem vērā arī neaizsargātās patērētāju grupas, tas mums pastāvīgi jāpatur prātā, kaut arī no vienas puses nevisai viegli eh, saprast, eh, kāda ir šo neaizsargāto patērētāju eh, mērķi Un tai pašā laikā šie patērētāji jāpaturprāt arī mm, informā, informēšanas kampaņas un tā tālāk. Un tad runājot par programmas e, izvērtēšanu, es uzskatu arī, ka šai gadiem mēs varēsim e, rast vienošanās. Gribētu gādināt, ka komisijai mēs balsosim IMCO komitē 20. vai 21. jūnijā, un tad e, līdz tam brīdim strādāsim pie kompromisiem. Uh, Esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība ar kompromisu būs ļoti laba, tāpēc, ka arī komisijas mērķis ir atbalstīt pavisam cieši atbalst patērētājs, un komisija zina, ka mēs šai ziņā esam viņas pusē. Paldies, priekšstādātāji! Raport. Paldies referentam Rošforu kungam par ziņojumu prezentāciju. Un tagad es vēlētos dot vārdu ēnu referentiem un vispirms EPP grupas vārdā Busatilkungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, un vēlētos pateikties arī referentam par viņa ļoti izskaidrojošo ievadvārdu prezentāciju. Es un man kolēģi esam iesnieguši vairākus grozījumus un vairākus jau pieminēja referents savos vārdos, bet es vēlētos sākt ar to, ka pateiktos Rašvor kungam par apjomīgo darbu pie šā dokumenta. Jo patiesībā referenta kungs pat pirms uzsāka darbu pie tekstuālās redakcijas, uh, runāja ar ēnu referentiem un mēģināja iekļaut mūsu idejas sākotnējā teksta redakcijā. Un tomēr esam iesnieguši grozījumus, un mūsuprāt grozījumi varētu, mēs tā ceram, uzlabot tekstuālo redakciju šajā ziņojumā. Daži no grozījumiem mēs vēlamies palielināt e-Eiropas pārskatāmību, tādējādi radot pievienoto vērtību patērētājiem. Bet runājot par šo vienas pieturas aģentūru, mums ir jāmēģina rast to kā galveno risinājumu, jo tas tiešām radīs iedzīvotājiem papildus plusus. Nākamais eh, tas, ka dažādās mājaslapās ir dažādas cenas un kad iedzīvotājiem vajadzētu tās salīdzināt vai izveidot tādu kopīgu datu bāzi, kurā tos var salīdzināt. Mēs vēlētos, lai komisija izveidot savu veidu certifikācijas marķējumu, kādā veidā salīdzināt cenas un izstrādāt privātiem spēlētājiem tirgū cenu vadlīnijas. Tādējādi Eh, tādajādi patērētāji izvairītos no šaubām par to, pēc kāda principu un kritērijiem ir salīdzinātas cenas. Nākamais tā saucamais E punkts, par to jau runājām iepriekšējās diskusijās, bet toreiz mani pārstāvēja Roitovs kundze, kur runāja manā vārdā. Toreiz mēs runājām par tā saucamo finansējuma pārdalīšanu un mm, sniegšanu citiem mērķiem no otrā mērķa uz pirmo mērķi. Un kā jau Roitovs kundze iepriekšējo reizi teica, šajā punktā neesmu viensprāts ar referentu par to, kā vajadzētu piešķirt uh, finansējuma pārdalījumu, jo referents vēlas samazināt no otrā mērķa pārvietojamā finansējuma apjomu, bet eh, es uzskatu, ka varbūt labākais risinājums būtu patiesībā atteikties no īpaša budžeta piešķīruma pirmajā pielikumā, un tādējādi komisija varētu uh, pati izstrādāt galīgos piešķīrums saskaņā ar mērķiem, kurus mēs, parlaments vai šī komiteja izstrādājam. Ar to arī beigšu. Bet vēlreiz vēlētos vēlreiz uzteikt un pateikties referentam un esmu pārliecināts, ka mūsu tālāka sadarbība būs auglīga pirms galīgā balsojuma par grozējumiem. Prieksēdētāji, paldies Busatila kungam, un nākamajai vārdu dodu Peres kundzei no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Eh, Paldies, prieksēdētāji kundze. Es arī vēlētos pateikties Rošforu kungam par viņa sagatavoto ziņojumu un arī par to, ka Rošfor kungs bija ārkārtīgi atvērts diskusijām un atvērts tam, ka mēs vēlamies uzlabot viņa sagatavoto tekstu redakciju. Visi esam viens, kurā prāts katērēt patērētāju tiesību aizsardzības programma ir svarīgs Eiropas Savienības darbības punkts. Un, eh, jā, mēs visi zinām, ka eksistē zināmas plaisas un nepilnības iekšējā tirgus funkcionēšanā, un mēs jau nevaram sēdēt saliktām rokām un gaidīt, lai dzīve pati to visu sakārto. Nē, mums ir aktīvi jārīkojās. Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz kritikas pret Eiropas Savienības izstrādāto likumdošanu, un ir ārkārtīgi svarīgi zināt, kā tad tiek iztērēta Eiropas Savienības līdzekļi. Mēs runājam par adekvātu līdzekļu izmantošanas un pāraudzības programmu, un šā iemesla dēļ es domāju, ka mums vajadzētu izvairīties no nesaprašanās, kas joprojām eksistē iedzīvotāju vidū. Uh, Vēl bez tam mums ir jāraugās, lai iedzīvotājiem būtu iespēja e, tiešām saņemt arī juridisku palīdzību. Runa par vismazāk aizsargātajiem klientiem. Mēs zinām, ka ikvienam dzīvē var pienākt brīdis, kad mums ir vajadzīga sabiedrības palīdzība. Un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu varbūt vienoties par tādu kā plašāku likumdošanas bāzi un pamatojumu, kas ļautu mums šos jautājumus atrisināt. Esmu pārliecināts, ka mēs visi strādāsim pēc labākās sirdsapziņas, lai mūsu paveiktais nāktu par labu patērētājiem. Pie tam tas nāktu par labu arī iekšējam tirgum. Priekšsēdētāja runā bez mikrofona. Dank, uh, Rīles kundze. Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentam. Mūsu politiskā grupa nav iesniegusi grozījums, jo mēs uzskatām, ka ziņojums jau pašos pamatos ir lielisks, un tur nemaz nav tik daudz iespējas uzlabojumiem. Bet eh, Busutila kungs par mērķi numur viens un mērķi numur divi, par to jau runājām iepriekšējā viedokļa apmaiņā, bet eh, Busutila kungs ir iesniedzis grozījumu šajā virzienā, un varbūt, ka mēs varētu varbūt vispār vienoties par finansiālas dabas grozījumu atsaukšanu, tādējādi komisija varētu nākt klajā ar idejām, kādā veidā piešķirt resursus. Šobrīd mēs visi esam spiesti savilkt jostas, un jā, protams, referentam ir taisnība grozījumos runājot par to, ka ir jābūt pēc iespējas mazākai elastībai no komisijas puses, bet eh, tādējādi mēs eh, būsim spiesti varbūt iztērēt naudu, kuras mums nemaz nav. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vienoties par eh, to, ka ir jābūt konsekvencē šajā ziņojumā, un tomēr, manuprāt, doma par vienotas mājas lapas izveidi ir lieliska. Uh, Un eh, šeit jau parādās doma par to, ka daļai no šīs eh, mājas lapas vajadzētu tādā kā apzinātā veidā informēt ne tikai patērētājs, bet arī uzņēmumus. Bet, eh, manuprāt, būtu labi, ja patērētājs zinātu, uz kādām mājaslapām, uz kurām var paļauties un uz kurām nevar paļauties. Prieksēdētāji, paldies! Tagad mēs esam uzklausījuši visu sēnu referentus, kuri ir šeit ieradušies. Un tagad es vēlētos dot vārdu citiem runāt gribētājiem. Pirmais sarakstā ir Tarabellas kungs lūdzu. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Savu uzstāšanos gribu sākt ar to, ka pagājušā nedēļa komisija arī ir, ir publicējusi Eiropas patērēta darba kārtību, lai veicinātu uzticēšanos. Un ir arī iepriekšējais dokuments bijis tā, tad visi šie dokumenti ir tādi, kurus varam atbalstīt, kaut arī, kā pierāda grozījumi, lielais skaits, uh, budžeta virzība un politika būtu tā kā jāmaina. Komisija uh, jau gadiem ilgi paredz budžetu, kas ir pārāk mazs. Uh, lai parlaments varētu uh, īstenot savu kontrolētāju lomu un izvairīties no kaut kādiem uh, nepareizas rīcības, ir jābūt pietiekoši lielam parlamentam. Te ir runa, piemēram, par uh, pētījumiem. Pirmkārt, uh, pētījums par patērētāju tirgu un Eiropas Savienību. Šis pētījums ir šeit 475 lapas puses. Uh, tas izmaksāja 900 eiro. Tur ir runa par pieciem gadiem. Uh, 27 dalību valstīs. Un man neizdevās atrast nekādu informāciju, kas palīdzētu aizsargāt patērētājs, kas nav aizsargāti. Piemēram, uh, laikā no 2010. līdz 2011. gadam Eh, tika pētīts eh, augļu un dārzeņu tirgus Maltā un Somijā, eh, bet nevienmēr šis mazais finansējums šādu veidu pētījumiem kaut, kaut kādu jēgu vispār dod. Un patērētāju situācijas uzlabošana nacionālajos tirgos ir labs jaunums. Eh, šis jaunums ir, protams, eh, labs, eh, tāds ir vispārējais secinājums šai dokumentā, taču nav skaidrs, vai tas iziet no Atēnām vai no Madrīdas, piemēram pār par 9 miljoniem eiro ir izmaksājis Dolčeta programma, bet jēgas no tās nebija liels. dažās uh, valstīs uh, uh, par nepiedienīgu uzvedību, par, piemēram, melīgas informācijas sniegšanu patērētājiem ir uzlikti sodi. Tā tad mums ir jādara viss, lai uh, patērētāji zinās savas tiesības un lai uh, pakalpojums sniedzēji vai prečražotāji viņiem uh, tas nodrošinātu. Skaidrs, ka patērētāji aizsardzības organizācijas bieži vien eh, vispār ar pārāk maziem līdzekļiem. Eh, un eh, tādas organizācijas, kas saņem Eiropas Savienības atbalstu, kļūst tūlīt redzamākas, un tad to darbība arī ir vērtīgāk. Tātad mums ir jāizvērš liekas informācijas kampaņas. Es atbalstu Rošfordu kungs ziņojumu, taču nevienmēr viņam piekrīt. Un tā viedokļa atšķirība tā ir ziņā, ka manā skatījumā reģionālās un vietējās organizācijas manā skatījumā arī sniedz ļoti vērtīgi ieguldījumu patērētā informēšanā. Es gribētu uzsvērt, ka daudzās valstīs patērētāju aizsardzība ir tieši reģionālo organizāciju pārziņā un komisija šīs reģionālās organizācijas <clears throat> ir izslēgusi no sava aptvēruma, sakot, 2012. gadu. Tikai viena Eiropas organizācija atbilst komisijas izvirzātiem kritērijiem visā Eiropā. Tas ir pilnīgi nepieņem. Un komisija pat varētu sacīt, ka tas ir konkurences kropļojums. Un eh, nobeigumā es saku, ka daudz labāk varētu izmantot šos ierobežotos līdzekļus patērētāju aizsardzībai, lai patērētājs ikdienā zinātu, ka par spīti visām grūtībām, ar kurām saskars Eiropa, tā aizsargā viņu tiesības ikdienā. Gribētu izteikties par dažiem grozījumiem. Es uh, uh, Peres kunga uh, uh, ieguldījumu augstu vērtēju referentu uh, grozījumus un ceru, ka šī, uh, šie daudzie grozījumi tomēr nesīs uh, rezultātu. Paldies. Any... Vai vēl kāds komitejas loceklis vēlētos izteikties? Ja tā nav, tad uh, došu vārdu komisijas pārstāvīm Mikola kungam. Paldies, priekšdēs kundze. Pirmkārt, vēlētos uzsvērt uh, to, cik mums ir bijusi veiksmīga sadarbība ar parlamentu pie šis programmas strādājot. Par spīti eh, vairākām viedokļu atšķirībām par dažiem nelieliem jautājumiem. Vēlos arī atvainoties par to, ka Maino kundze nevarēja šodien ierasties sanāksmē. Un viens no galvenajiem jautājumiem, kas mums ir jāaptur prātā, runājot par šo dokumentu, ir tas, ka šis nav politisks eh, dokuments. Tas ir finanšu ietvers. Tas nozīmē, ka tur ir minēts, eh, eh, cik daudz naudas katram tiek piešķirts ar kādu kanālu palīdzību. Un diskusiju laikā tika uzsvērts, ka tā ir patērētāju darba kārtība, un, protams, tur ir arī ietverta parlamenta reakcija uz šo patērētāju darba kārtību. Tad mēs runājam par tādu rīcību, kurai nepieciešams finansējums. Uh, Mūsu programmā, kā to uh, uzsvēra Hulis kundze, tā ir ļoti detalizēta programma. Un pastāv arī vajadzība paturēt elastīguma līmeni, tāpēc, ka uh, programma darbosies septiņus gadus. Un tādā ziņā mēs vēlētos izvairīties uh, no tā, ka palāk daudz iezināmies detaļās vairākos nogrozījumiem. Fundamentāls princips ir arī tas, kā to minēja Rošvāra kungs, tad ir tas, ka Eiropas Savienības patērētāju politika atbalsta dalību valstu um, rīcību, tā neaizstāja dalību valstu rīcību, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paturēt uh, prātā šo principu. Iezinotos jautājumā par uh, patērētāju organizācijām vai uh, nacionālajām iestādēm, mums tiešām ir jākoncentrējās uz rīcību, uh, kurām ir, eh, kurai ir eh, īsta Eiropas Savienības pievienotā vērtība un eh, tādām rīcībām, kuras nevar tikt veikts nacionāla līmenī. Vēlētos arī, ko bilst par dažiem no komentāriem, kas izskanēja priekšējās diskusijās. Tas ir. Mēs neatbalstām deleģēto aktu izmantošanu, uh, gaskārtējā darba programmas izveidošanai. Zinu, ka tas ir horizontāls jautājums, kurš ir e, jāskata plašāk, tomēr e, tas ir principiāls jautājums e, no komisijas puses. Un mēs arī neatbalstām finansējumu sadalīšanu iekļaušanu pilkumā. Ja šis sadalījums būtu jāiekļauj juridiskā dokumentā, tas uh, apturētu elastīgumu septiņu gadu īstenošanas fāzē vēlos arī uzsvērt eh, to, ka mūsu atbalsts ECC, eh, e tātad šim tā, patērētāju centram, tas lielā mērā ir atkarīgs no harmonizācijas līmeņa dažādās dalībvalstīs kuras iesaistās šajā patērētāju centra izveidē, un šis naudas apjoms nevar tikt prognozēts septiņus gadus uz priekšu. Tas pats attiecās arī uz platformu būs eh, daudz naudas, ko investēt eh, šajā platformā, tātad platformas izveidē un pēc tam, bet būs daudz mazāk naudas tad, kad platforma darbosies līdz ar to. Mums nevar būt šāds naudas apjoms, eh, kurš tiek sasaldēts tad, tad, šajā brīdī. Vēlos pievērsties konkrētiem jautājumiem, bet tad atbalsts nacionālajām iestādēm, nacionālajām patērētāju organizācijām Iepriekšējo patērētāju programmu novērtējums, ietekmes novērtējums, eh, tas mums viss ir eh, liecinājis par to, ka mums tiešām ir jākoncentrējas uz eh, Eiropas Savienības līmeņa patērētāju organizācijām. Es tieši saku Eiropas Savienības patērētāju organizācijām. Un ir jāizbilst, jāizmirst par tiešu uh, atbalstu. Nevar būt uh, Eiropas Savienības uh, pievienotā vērtība, kad mēs sniedzam kapacitātes veidošanu daudzām patērētāju organizācijām. Tas ir, tad ir pamats Eiropas Savienībai rīkoties saistībā ar kapacitātes veidošanu, bet attiecībā uz tiešo finansiālo atbalstu mums nevajadzētu pārāk uh, iesaistīties uh, nacionālo vietējo reģionālo organizāciju finansēšanā. Un tādā ziņā mums ir problēma ar 97. grozījumu, 109. grozījumu un 130. grozījumu. Un spriežot par ADR iestādēm. Rošor kungs mums atgādināja par to, ka to ir vairāk nekā 700. Un priekšlikumā šis uh, apjoms uh, dramatiski pieaugs. Un, un tad nav runas par to, vai šī programma sniegs šīm tā ADR iestādēm atbalstu vai arī um, organizācijām, kuras ir iesaistītas ADR darbībā. Protams, ka mēs pilnībā atzīstam patērētāju organizāciju lomu, un es domāju, ka tas ir skaidrs zināms, ka, ka patērētāju uh, darba kārtībā ir uzsvērta vajadzība dalībvalstīm pilnībā atzīt patērētāju organizāciju lomu, to iesaisti ne tikai informēšanā, bet arī dalībā, rīcību politikas izstrādāšanā. Mēs pie tā strādājam, bet es nedomāju, ka ir labi, ka mēs sniedzam tieši finansiālu atbalstu attiecībā uz šo salīdzināšanas eh, interneta vietni. Sagotnējais eh, priekšlikums. Tas eh, pārredzēja, ka mēs atbalstīsim vadlīniju izstrādi, paraugu prakses vadlīniju izstrādi salīdzināšanas interneta vietnēm, un mēs jau esam šo darbu sākuši pirms divām dienām patērētāju samitā, kur mēs runājām ar iesaistītajām pusēm identificējot eh, labas eh, prakses eh, paraugus. Tomēr mēs neuzskatām, ka ir pieņemami komisijai tagad sniegt uh, fin tieši finansiālu atbalstu salīdzināšanas internetu vietnēm, jo ir jau patērētāju organizācijas, kur darbā mēs iesaistāmies dažādos veidos, un tiešām mūsu lomai vajadzētu identificēt šo paraugu praksi. Attiecībā uz certifikācijas marķējuma Uh, attīstīšanu un sargāšanas um, maģējumu atbalstu, tas ir milzīgs solis uh, uz priekšu mums. Un mēs nedomājam, ka uh, šī ir šis rīcais brīdis tehniskai programmai paziņot par iniciatīvām šajā jomā. Tāpēc mēs tiešām vēlētos koncentrēties uz darbu, ar visām iesaistītajām pusēm pie salīdzināšanas interneta vietnēm, lai attīstītu, izveidotu šādas vadlīnijas, un mēs vēlamies arī pieturēties pie šādas pieejas. Tad attiecībā uz jautājumu par izglītību ir grozījums, kurā uh, vārds izglītība ir aizstāts ar patērētāju uh, Um, apziņas stiprināšana. Tas nozīmē, ka viņu tiesības tiek stiprināts, un mēs vēlētos, uh, lai šī atsauce uz uh, patērētāju inform, izglītotošanu, kas ir atšķirīga no informēšanas, tad, tad uh, referents jau atsaucās arī uz mūža izglītību. Mēs vēlamies tiešām koncentrēties vairāk uz jauniem patērētājiem, bet mēs zinām, ka ir jākoncentrējas arī uz citu veidu izglītības veidiem. Tomēr mēs tiešām vēlamies paturēt šo atsauci uz izglītību programmā. Tad attiecībā uz jautājumu par indikatoriem. Mēs zinām, ka šis jautājums ir tiešām sarežģīts, un tajā pašā laikā šis indikators programmā tiešām ir paredzēts komisijas uh, programmas pārvaldībai. Un mums ir vairāki priekšlikumi, par kuriem mēs varam spriest tehniskākā veidā. Kopā ar sekretariātu referentus tiešām nevēlē, nevēlētos tagad iet cauri indikātoru sārakstām. Tomēr ir viens svarīgs jautājums. Te es atsaucos uz Tarabēlas kungu teikto, ka Eh, rezultāti patērētāju tirgū, šis pētījums tika novērtēts eh, programmas eh, veikšanas laikā. Tā bija viena no iniciatīvām, kureiz augstākā pievienotā vērtība. Tā to ir novērtējusi patērētāju organizācija, nacionālās iestādes, uzņēmēji. Tātad vajadzība veidot rīcību, pasoties uz pieredzi, uz pierādījumiem. Un, kā jūs zināt, tad eh, vairākas eh, dalība valstis tieši izmanto šo statistiku, tāpēc, ka tā tiem sniedz atskaits punktus, un tas ir ļoti svarīgi svarīgākajām dalībvalstīm, kad mēs eh, skatāmies šo 15 tirgiem. Ir svarīgi zināt, ka apdrošināšanas tirgus konkrētā dalībvalstī ir darbojas neveiksmīgi ir svarīgi, kāpēc eh, ir šāda, saprast, kāpēc ir šādas problēmas, un tam arī mums vajadzētu virzīt savu darbību. Tā mēs varam zinātniskā veidā balstīt eh, savu rīcību pierādījumos. Tad, tad mēs varam, varam saprast, kā mēs varam ietaupīt naudu. Varbūt mums nevajag 15 tirgus katru gadu eh, pāraudzīt. Varbūt to var darīt reizi divos, trīs gados un pēc tam izlēmt, kādi ir jautājumi, tomēr mums jebkurā gadījumā vajadzētu pieturēties eh, pie šīs pierādījumu bāzes un uz tās arī bazīt savu darbību. Un tas ir svarīgi nacionālajiem iestādēm, uzņēmējiem, patērētāju organizācijām. Priekšsēdājas kundze, šķiet, ka es uh, runāju par visiem dažādiem jautājumiem. Mums ir daudzi detalizēti tehniski komentāri attiecībā uz grozījumiem. Tomēr mēs esam, protams, gatavi. Esam parlamenta rīcībā. Iesaistīties turpmākās diskusijās arī attiecībā uz teksta redakcijas kompromisiem. Un kopumā mēs esam ārkārtīgi iepriecināti ar labo sadarbību ar parlamentu. Paldies, priekšsēdājas kundze! Paldies, komisijas pārstāvim! Tagad eh, vārds eh, referentam noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, par šīm diskusijām, kas jau pirms mm, brīdis viņi ir sākušās. Es uzskatu, ka tās ir ļoti konstruktīvas. Daži komentāri no manas puses par Busutila kungs sacīto. Jā, es zinu, par kuru grozījumu savu grozījumu viņš runā, uh, lai Eiropām būtu labāki rādītāji Man šķiet, ka viņš eh, latiņu uzliek pārāk augsti ar to savu uh, mērķi, divi, mil, divi tūkstoši apmeklētāju un tā tālāk. Ja mēs vēlamies, lai kāds elements patērētāja aizsardzības ziņā būtu galvenais šim portālam, tad man šķiet tas neatbilst. Uh, plašākajam mērķu lokam, ko izvirs sev šis portāls. Nu, katrā ziņā šādas diskusijas var vadīt kaut kur citur, noturēt citur. Mēs redzam, ka komisijā un parlamentā ir divas lietas. Pirmkārt, kā tiek sadalīts finansējums starp uh, programmas mērķiem, un otrkārt, eh, kā attīstās šī pro programma pati par sevi. Uh, Es saprotu, ka varbūt tāds iespējas, ka mēs pieprasām par daudz, paredzot mainīt finansējumu sadalījumu dažādiem mērķiem. Nu, šīs ir politiskas dabas debatas, tās nav budžeta debatas. Te ir. Uh, šis sadalījums, šajā sadalījumā jātaino mūsu politiskā virzība. Es arī saprotu Arabēla kunga sacīto par to, cik daudz izmaksā zināmi uh, pētījumi. Un šajā sadalījuma kontekstā mēs taisni uzskatām, ka tajā brīdī, kad šāds uh, atskaites tīkls tiek izveidots, tad uh, turpmāk jau maksās mazāk šī tīkla īstenošana un izmantošana. Tieši to mēs gribam sacīt. Arī šajā gadījumā mēs meklēsim kompromisu par to, kā mainīt, eh, grozīt finansējumu starp dažādiem mērķiem. Es arī pateicos Rūlis kundzei eh, par to, par to kā viņi ierosina mums iesaistīties šajās diskusijās par finansējumu sadalījumu izmaiņu. Eh, pievēršoties Tarabēlas kunga sacītajiem. Uh, Um, attiecībā uz pētījumiem. Jā, pētījumi ir bijuši manā ziņā 30 uh, gadus no mana mūža, bet tas nenozīmē, ka šie pētījumi ir nevērtīgi. Runa ir par to, kā šos pētījumus izmantot. Pētījumiem ir jākalpo par lēmumu pieņemšanas instrumentiem. Kad mēs gatavojamies pieņemt lēmumu, tad šiem pētījumiem ir jābūt uh, mūsu viedokļa pamatā, kāpēc eh, mēs izmantojam vienu vai citu instrumentu. Jā, pētījumi vienmēr izmaksā par daudz, un ar vienu tā ir tāda deskriptīva un analītiska vieta un lieta, un dažkārt tā izskatās tīri pēc žurnālistikas. Taču gan dalībvalstīm, gan eh, Eiropas Savienībai savu lēmumu jāpieņem pamatojoties uz šādiem pētījumiem. Otrakārt Un šis jautājums iespējams ir svarīgāks, es arī, esmu, es arī gaidu komisijas reakciju, ir saistīts par eh, to, kāda šīs programmas kā tāds koncepcija. Un es nācu klajā ar grozījumu, lai šīs programmas eh, grozīšana izrietētu no deleģētajiem aktiem. Uh, bet kolēģi uh, pret to neiebildu, katrā ziņā grozījumi pret to nebija. Un tāpēc man pārsteidz, ka komisija uzskata, ka te mēs izvirzām pārāk lielas prasības. Var jau būt, ka tas izklausās mazliet pārspīlēt, taču septiņu gadu laikā mums vairs nekas nav darāms tad eh, mūsu pēcteči 2020. gadā no politiskā viedokļa atkal varēs spriest par šo tēmatu, ja mēs eh, neņemam vērā ar kādiem aktiem, deleģētiem vai eh, īstenošanas aktiem, mēs lemjam par šīm lietām. Tāpēc tam var runāt, piemēram, par uh, par iespējamiem jauniem uh, patērēšanas veidiem vai par to, kā attīstās tirgus. Nu, katrā ziņā priekšsādātājs kundze, es ceru, ka mēs tagad varēsim strādāt kopā, lai izstrādātu kompromisu grozījumus. Paldies! Paldies! Referentām par viņa rezumējumu beigsim diskusijas. Ziņojuma pieņemšana balsojums IMCO komitejā 21. jūnijā notiks. Mēs beidzam darbu pie šī darba kārtības punkta, un tagad ķeramies pie nākamā darba kārtības punkta. Pie tā darba kārtības punkta, kurš tika pārcelts par biznesa iniciatīvu. Hansleks kundze ir referente. Lūdzu, jums ir dots vārds. Paldies, priekšsēdētājas kundze, paldies! Tik tiešām šis darba kārtība punkts tika pārcelts no vakardienas darba kārtības, un es vēlos pateikties par to, ka man tika sniegta šī iespēja izteikties par šo jautājumu šodien. Pamatā ziņojums runā par sociālajiem uzņēmumiem Eiropā, un es uzskatu, ka sociālajie uzņēmumi uh, ir eh, ar ļoti lielu potenciālu, un tad noteikti var eh, stimulēt ekonomiku un radīt jaunas darba vietas. Un tiem ir konkrētas specifiskas iezīmes, eh, un līdz ar to šo uzņēmumu attīstība arī saskars ar konkrētiem šķēršļiem. Es tiešām priecājos, ka Eiropas komisija to ir pieminējusi savā paziņojumā par iniciatīvu sociālajiem uzņēmumiem, Komisija arī ierosinājusi izstrādāt rīcības plānu, kad es strādāju pie šī atzinuma. Es pamatā koncentrējos dažiem jautājumiem, kuri ir saistīti ar valsts iepirkumu, kā arī ar patērētājiem. Pirmkārt, pateicoties uh, uh valsts iepirkuma noteikumu reformai, sociālajie uzņēmumi Tiem būs uh, vienkāršāka pieeja valsts uh, līgumiem, un galvenais reformas mērķis joprojām ir vienkāršošana. Un uh, procedūras ir arī jāpadara elastīgākas. Citi rīcība politikas mērķi, kā piemēram uh, cīņa pret uh, izslēgšanu, arī tie ir ļoti svarīgi. Tomēr tam nevajadzētu iet pret uh, galvenajiem reformas mērķiem. Izmaiņas uh, reformā par valsts iepirkumu, tātad uh, noteikumi par rezervētajiem līgumiem. Uh, tie pamatā nozīmē sociālo uzņēmumu pieeju šādiem līgumiem. E, tā ir paplašināta, iekļaujot jaunu kategoriju par e, cilvēkiem, e, ar kuriem ir konkrētas problēmas. Un es domāju, ka tiešām mums vajadzētu uzsvērt to, ka šādas priekšrocības eh, sociālajiem uzņēmumiem noteikti nepārkāptu galvenos līguma noteikumus, kā piemēram noteikumu par brīvo tīr, eh, konkurenci, un tie arī eh, neliks uzņēmumiem meklēt kādus robus likumdošanā piemēram, pieņemot darbā cilvēkus eh, no eh, mazai sargāto eh, iedzīvotāju grupas tikai lai iegūtu līgumu, negarantējot da reālu darbu šiem cilvēkiem. Un savā ziņojuma projektā es arī uzsvēru to, cik svarīgi ir patērētāji tieši šajos sociālajos uzņēmumos, tāpēc, ka patērētāji ir tie, kuri izvēlas pērkot produktu. Viņi izvēlas kādus pakalpojumus viņi vērs, vēlas izmantot. Līdz ar to pamatā viņi, eh, viņi nosaka konkrētā uzņēmuma nākotni. Tomēr bieži notiek tā, ka mūsu patērētāji pilnībā neapzinās visas eh, priekšrocības, eh, kādas var radīt sociālajie uzņēmumi. Dažkārt notiek arī tā, ka patērētāji neusticas šādam uzņēmumu veidam. Līdz ar to es uzskatu, ka Eiropas komisijai tiešām vajadzētu pieņemt mērus, uh, kuru mērķis būtu veicināt patērētāju uh, uzticību sociālajiem uzņēmumiem. Un arī tādus uh, pasākumus, uh, kuriem vajadzētu paaugstināt patērētāju iesaisti šādu uzņēmumu at atbalstīšanā. Un savā atzinumā es uzsvēru arī to, kā sociālie uh, uzņēmumi, uzņēmumi cik tie ir svarīgi, uh, tie ir mazai, mazai sargāto uzņēmumu cilvēku grupai, tāpēc, ka uh, Eh, šiem eh, uzņēmumiem nav eh, svarīgi kādi um, darbības rādītāji, tiem ir svarīgi arī sociālie mērķi, līdz ar, līdz ar to viņi labāk saprot uh, mazai sargātāko patērētāju uh, vajadzības, un viņiem ir um, iespējas, kā viņi var apmierināt šīs vajadzības. Un ceturtkārt, es uzskatu, ka ekonomiskās krīzes laikos ir ārkārtīgi svarīgi no jauna paskatīties uz sociālo politiku kopumā. Dāmas un kungi, es tiešām uzskatu, ka Eh, mums vajadzētu eh, tiešām eh, padarīt sabiedrību aktīvu, citiem vārdiem sakot, tā vajadzētu būt tādai sabiedrībai, kura sniedz saviem pilsoņiem instrumentus, kas tiem ļauj reaģēt uz un, un izmainīt ekonomisko vidi. Es uzskatu, ka sociālie uzņēmumi var spēlēt ļoti svarīgu lomu, radot šādu aktīvu sabiedrību, tāpēc, ka, kā jau es to minēju, Viņiem svarīgi ir ne tikai biznesa mērķi, bet tieši sociālajie mērķi. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Tas ir viss no manas puses. Tiešām vēlos dzirdēt jūsu komentārus. Paldies! Paldies, Hanslīks kundze, par to, ka iepazīstinājāt ar atzinumu projektu. Un tagad uh, dosim vārdu ēnu referentiem. Pirmajai vārds Marijai Peresē lūdzu. Paldies, priekšlēs kundze. Es vēlētos eh, pateikties eh, referentai par lielisko darbu. Atzinumā ir eh, iekļauti tādi punkti, kas mūsuprāt ir ļoti interesanti. Tiešām liels paldies par to, ka strādājāt pie šī atzinuma. Arī par to, par to paldies, ka centāties nonākt pie kompromisa vienošanās par šiem punktiem. Uh, Ir eh, ļoti svarīgi uzsvērt eh, to, cik svarīgi ir sociālai uzņēmumi, jo sevišķi krīzes laikā. Tā ir kopīga atbildība. Mums tiešām vajadzētu strādāt, eh, lai radītu uh, regulējošo ietvaru un sociālo uzņēmumu uh, ietekme var palīdzēt uh, patērētājiem jo sevišķi mazaisargātākajiem patērētājiem mēs eh, zinām, ka tie ir uzņēmumi, eh, kurus vismazāk ir ietekmējusi krīze, līdz ar to viņiem vajadzētu ļoti iesaistīties eh, aktīvās nodarbinātības politikās, jo sevišķi tajos sektoros, kurus vairāk ir skārs bezdarbs un sieviešu un jaunatnes bezdarbs. Attiecība Bāus pasākumiem ir jāgarantē, ka viņiem ir vienlīdzīga pieeja valsts iepirkumam. Sociālajie uzņēmumi ir ļoti svarīgs instruments eh, darbvietu radīšanā. Un te es runāju par eh, augstas kvalitātes darba vietām, par ilgspējīgu nodarbinātību. Un līdz ar to es arī uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, novērst visus šķēršļus, kas neļauj šiem uzņēmumiem iesaistīties uh, ekonomikas vidē. Mums vajadzētu jo sevišķi uzsvērt uh, birokrātijas uh, sloga samazināšanu, administratīvās slogas samazināšanu. Sociālie uzņēmumi arī rada solidaritāti un saiknes uh, starp vīriešiem un sievietēm, un šīs sociālās saiknes ir ļoti svarīgas. Tās palīdzē integrēt uh, cilvēkus, eh, kur ir mazāk aizsargāti, jo tur tiek eh, ņemts vērā personīgās darba attiecības. Līdz ar to mēs vēlamies, eh, lai šie sociāli uzņēmumi būtu vairāk inovatīvi, un pētniecība ir arī ārkārtīgi svarīgs aspekts. Tāpat kā ienākumu atkārtota investēšana, lai uh, radītu darba vietas. Es tiešām vēlos pateikties par jūsu izcilu veikto darbu. Es iesniegšu dažus uh, grozījumus no savas grupas puses, lai mēs turpmāk stiprinātu darbu. Paldies! Tagad uh, vārds pārstāvju no Aldas grupas uh, eh, Madēras kungam. Paldies! Vēlos ko teikt uh, sava kolēģa vārdā, jo šobrīd viņš uh, piedalās Grieķijas glābšanā, vismaz es tā ceru. Viņš vēlas pateikties Hanslis kundzei par uh, atzinumu projekta izstrādāšanu. Teksts ir ļoti līdzsvarots, un viņš ir priecīgs, ka tur ir iekļauts svarīgi jautājumi attiecībā uz sociālajiem uzņēmumiem. Sociāli uzņēmumi uh, dod ieguldījumu izaugsmai. 11 miljoni cilvēku, 6% no visiem nodarbinātajiem Eiropas Savienībā tiek nodarbināti sociālajos uzņēmumos. Un sociālās un ekonomiskās krīzes eh, laikā tas ir ārkārtīgi svarīgi atbalstīt šo konkrēto sektoru, lai spētu izdzīvot, un ir svarīgi sniegt stimulus attīstībai. Sociāla uzņēmumu eh, iesaiste eh, ir pārāk zema, tāpēc ka viņiem ir jācīnās ar birokrātijas šķēršļiem, un šī iemesla dēļ, kad Šasmirkakis kungs uzskata, ka ir jāizstrādā labāki noteikumi, lai veicinātu e, sociālo uzņēmumu pielīšanos valsts iepirkumā, lai vairāk e, sociālo uzņēmumu pielītos valsts iepirkuma procedūrās. Tad ir vēl viens svarīgs jautājums - pārobežu sadarbību. Iekšējā tirgus e, komiteja ir novērojusi to, ka sociālajiem uzņēmumiem var būt liela loma pārobežu sadarbībā, piemēram, uh, Eh, veselības aprūpas eh, jomā, kur eh, pārobežu veselības aprūpas direktīva var kļūt par pamatu izaugsmē šajā sektorā. Un tiek uzskatīts, ka labākās prakses paraugi var tiešām uzlabot sociālo uzņēmumu sektoru. Un mēs tiešām vēlamies sadarboties ar Hanslīgas kundzi, lai uzlabotu šo tekstu. Un rezultāts būs noteikti ļoti labs. Paldies! Paldies par komentāriem. Tagad vērts atkal Rūlas kundzei. Paldies! Esmu nedaudz skeptiski noskaņota par Madaras kunga teikto par pārobežu sociālajiem uzņēmumiem. Daudzi no pakalpojumiem tiek sniegti individiem, un šādos gadījumos eh, tie ir vietēji līmeņa pakalpojumi. Tomēr no sākuma es vēlos tomēr pateikties eh, referentei un pasakos arī par to, ka tiek eh, iekļauts valsts iepirkums šajā atzinumā, un es piekrītu tam, ka mūsu mērķis ir vienkāršotāki noteikumi. Tikai tādā veidā mēs varam veicināt uh, to, lai tiktu veicināta uh, sociālā kohēzija, būtu vienkāršāki konkursu noteikumi. Mēs nevēlamies, lai Noteikti, ka būtu pārāk sarežģīti, ka būtu pārāk daudz prasību, kas eh, sasaista rokas. Un mums ir bijusi pieredze ar ļoti sarežģītiem nosteikumiem. Parasti izvēles kritērijs ir zemākā cena valsts iepirkumos, nevis labākā kvalitāte. Racionalizēšana ir ļoti svarīga attiecībā uz septīto punktu attiecībā uz mazāk aizsargātajām personām. To varētu labāk nodefinēt, varētu iekļaut definīciju komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka tas ir izrūsušais elements. Ja tiek izmantots termins eh, mazāk aizsargātās personas, eh, es priecājos, ka šie cilvēki ir iekļauti, tomēr es domāju, ka šis termins ir precīzi jānodefinē. Citādi tas var tikt pārāk plaši piemērots. Nu, vienkārši vajadzētu precizēt šo aspektu. Attiecībā uz astoto punktu ir svarīgi nošķirt starp sociālajiem uzņēmumiem un bezpēdas uzņēmumiem. Šis nošķirums ir svarīgs, jo sevišķi attiecībā uz rezervētajiem līgumiem. Es domāju, ka bez peļņas organizācijām var būt zināma loma tomēr. Sociālajie uzņēmumi ir pārāk plašs jēdziens. Tas uh, attiecās gan uz peļņas, gan bezpeļņas uh, uzņēmumiem. Un te nav viena līmeņa uzņēmumu. Un tad es vēlos uh, īpaši pateikties Ilus kundzei, tāpēc, ka jūs tiešām esat daudz strādājusi kā ēnu referenta. Vai ir vēl kāds komitejas loceklis, kurš vēlētos eh, runāt eh, par šo jautājumu? Ja tā nav, tad es vēlētos vērsties pie komisijas. Valēns kungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies eh, Eiropas parlamenta deputātiem par viņu komentāriem un konkrēti pateicos referentē par viņas lielisko darbu. Tas attaino arī komisijas paustās bāžas, eh, to tā, tās pauda savā sociālo uzņēmumu. Uzņēmējas sociālās uzņēmējas darbības iniciatīvā. Daudz nerunāšu, tikai piebildīšu kaut ko, kas te ir izskanējis. Vispirms par atzinumu projektu piektajā punktā, kur ir runa par, par sociālā uzņēmēju atbildību. Es pēc tam skaidri gribētu sacīt, ka komisijas politika sociālās uzņēmēja darbības joma izriet no tā paša principa, taču patiesībā attiecas uz atšķirīgām jomām. Tāpēc komisija ir ierosinājusi divus atšķirīgus um, atzinums par divas atzi, atšķirīgas pieejas um, šiem te uzņēmumiem. Tāda viena lieta ir sociālais uzņēmums, un cita lieta ir uh, sociāla uzņēmē darbība. Tā tad uh, no vienas puses ir. Uh, mērķis ieņēmumu, un no otras puses ir lūk, sociālo vajadzību apmierināšana. Un nu, tā jādomā arī par, ekonomi, par uzticēšanos ekonomikai un par to, ka tiek ņemts vērā kādu ietekmi uz uh, sabiedrību kopumā izdara šie uzņēmumi. Diskusijās izskanēja pāris komentāru, Rūles kundzes komentāru šai ziņā varaņam. Atšķirība starp uh, izmantošanu peļņas, lūkšana, uh, peļņas gūšanā un nepeļņas gūšanā. Un tātad uh, šī sociālā ekonomika tika izskanēja, te izskanēja skaitlis par sociālo ekonomiku Eiropā. Uh, zināms, ka patreizējā situācija ir diezgan sarežģīta, koncepcijas ir visnotaļ atšķirīgas, um, atkarībā no dalībvalsts, no kultūras, no iesaistītām pusēm, un šī atšķirība uh, attiecībā uz koncepcijām mums jāņem vērā dažādajos uh, ekonomikas sektoros, kas pastāvīgi attīstās. Eiropas komisijas skatījumā sociālie uzņēmumi ir daļa no ekonomikas plašākā kontekstā. Taču visi sociālajie uzņēmumi nav daļa no sociālās uzņēmuma darba. Taču, ka mēs runājam par 10% piemēriem nodarbinātajiem šajās uzņēmumus. Šie skaitļi ir drīzāk jāuztver kā atainojums tam, kāds ir juridiskais status, vai tās ir asociācijas, vai kooperatīvas, vai fondi. Tātad no vienas puses tiek atainota reālā situācija, taču visi šie uzņēmumi tomēr nav uzskatām par sociālajiem uzņēmumiem. Viena no problēmām, pie kurām komisija pat labam strādā, ir tieši smalkāk identificēt ko nozīmē sociālais uzņēmums Eiropā, pamatot to ar reāliem skaitļiem, jo ir arī tādi sociāla uzņēmumi, kuriem ir privātu uzņēmumu vai akciju sabiedrību status, un šāda veida statistikā šie uzņēmumi tad netiek iekļauti. Tāda mums pat labi ir tāds vispārīgs skaidrs. Tātad no vienas puses strādājam pie šī aspekta, lai uh, šis skats būtu smalkāk izstrādāts. Un es gribētu minēt, ka tie skaitļi, eh, kas izskan bieži vien ir sociālās ekonomikas uh, aprakstītāji, nevis uh, sociālā uzņēmuma raksturotāja skaitļi, kā to saprot Eiropas komisija. Un sociālais uzņēmums, kā zināms, ir daudz ierobežojošāks uh, koncepts. Uh, Pie tā tad vēl jāstrādā. Runājot par peļņas gūšanu vai peļņas negūšanu, jautājums ir diezgan sarežģīts, jo arī izpratne par to, kas ir e, nelietīga peļņas gūšana, kas nē, ir atkarīga no dalību valsts un no iesaistiem pusēm. Es gribētu sacīt, ka peļņas gūšana saskaņā ar e, līguma pantu e, ir vērsta uz tieši ieguvumu. Un ir asociācijas, kas apgalvo, ka tās negūst peļņu, taču no līguma viedokļa tomēr tie ir uzņēmumi, kas gūst peļņu, jo tie strādā tirgu un līdz ar to gūst labumu no tā. Sociālās uzņēmējdarbības institīva tieši nodarbojas ar šiem uzņēmumiem. Tās ir organizācijas, kas uh, darbojas tirgū, kam ir ekonomiska aktivitāte. Es gribētu, lai tiktu šīrt šīs, uh, lai, lai tam nebūtu runa vairs par uh, peļņas gūšanu vai negūšanu, jo atkarībā no tā, kur šo terminu lieto, ir atsevišķi, ir atšķirīgi. Uh, izpratni. Piemēram, Bēļģijā ir ļoti daudz trešais sekt, trešā sektora ekonomikā, un tas sev uzskata par sektoru, kas nedarbojas tirgu, kaut arī reāli tas tiešām darbojas tirgu un saņemot par saviem pakalpojumiem precēm samaksu. Līdz ar to es gribētu aicināt eh, būt ļoti piesardzīgiem un izvairīties no šīm debatēm, kas ir bīstams no teoloģiskā un ideoloģiskā viedokļa, jo katrai valstī un kultūrai te ir savi ieskati. Un runāt par pārobežu dimensiju. Tiešām daudz sociālajiem uzņēmumiem ir tādas vietēja rakstura darbība. Un šo uzņēmumu interesēs ir tieši attīstīt tādus pakalpojumus un tādu nodarbinātību, kas nav pārnesamu citu, informa, citu teritoriju. Un tādā veidā tiek stiprināts teritoriālais aspekts uh, Eiropā. Un līdz ar to šiem uzņēmumiem bieži vien nemaz nav šīs pārobežu dimensijas. Un tomēr Vajadzētu izvairīties no uh, iekrišanas lamatās. Uh, par sociālu uzskatīt tikai mazos uzņēmumus, kurus interesē tikai darbošanās vietējā līmenī. Daži labi sociālie uzņēmumi ir svarīgi uh, darbinieki tirgu, vai te būtu par sociālajiem uh, sociālajiem namiem vai arī uh, par citiem uzņēmumiem, kas nodarbina tūkstošiem nodarbināto. Un te arī apgrozījums var būt liels. Un, piemēram, Vācijā ir, ir paraugs, gribu Rūlis kundzei to minēt, ir zināms sociālais uzņēmums, ko sauc Karitās, un iespējams tas ir viens no lielākajiem nodarbinātājiem uh, Vācijā, un eh, tā darbības sniedz daudz tālāk par Vācijas teritoriju vien, un tātad šīm uzņēmumam ir pārobežu eh, direktīva, eh, pārobežu dimensija, un tātad mums būtu jāatdzen šie uzņēmumi, lai tie nepaliktu tikai savā valstī, bet lai savu labo prāks izplatītu arī citur iekšē tirgu. Uh, Tā tad sociālā partnerība bieži vien tiek ignorēta, ir nepazīstama dažās labās valstīs vai kultūrās. Un jānorāda nu to, ka ņemot vērā iekšē tirgu, šie šādi uzņēmumi ir interesanti. Mums jāaicina šie uzņēmumi attīstīt savu darbību viņpus savas valsts robežām. Un šāda veida darbības modelis būtu jāiekļauj politikas kodolā, lai, dal, lai Eiropa varētu veicināt savu ekonomisko izaugsmu. Tā mums Eiropā ļoti nepieciešama. Katrā ziņā šeit notikušās debates un šī atzinuma vispārējā virzība mums ir pieņemama, un uh, to mēs izmantosim komisijas darbā. Lielas paldies! Thank you for the... Uh, paldies komisijas pārstāvim! Un tagad es eh, došu vārdu referentēji. Paldies, prieksēdētājs kundze! Godātie kolēģi! Paldies visiem, kuri piedalījās šo dokumentu sagatavošanā, un paldies par jūsu sadarbību, par izteiktajiem komentāriem, par jūsu ieguldījumu. Arī šajās debatēs eh, ir bijis daudz sadzirdama. Uh, un es piekrītu daudz kam šeit izskanējušajam, un tomēr nepiekrītu tam, ka sociālajiem pakalpojumiem vajadzētu tikt izmantotiem par savu veidu marķieri tikai un vienīgi PR procesos. Nenonāksim tik tālu un nemēģināsim pat iet šādā virzienā. Es tiešām uzskatu, ka sociālie pakalpojumi un sociālie uzņēmēji nevēlas izmantot vārdu sociāls tikai un vienīgi viņu nosaukumā PR kampaņās. Uh, Vēlētos pateikt arī komisijai, ka mums vajadzētu veicināt šos sociālos uzņēmumus vairāk un veicināt to, ka patērētāji apzinās, ka eksistē šādi šādas iespējas Eiropā un ka e, šie uzņēmumi arī vienlaicīgi ar savu darbību rada jaunas darba vietas. Vienlaicīgi palīdzot e, tādiem cilvēkiem, kuri ir nonākuši grūtā situācijā. Un tagad par pašu regulu. Par regulām. Uh, Es vienmēr esmu iestājusies par vienkāršošanu. Vienkāršošanu, efektivitāti, procedūru slīdamības palielināšanu. Un es tiešām nevēlētos doties pārāk tālu, runājot par brīvu un godīgu konkurenci. Tomēr, uzklausot jūs teikto, esmu pārliecināta, ka mums izdosies rast zel zelta vidusceļu. Un tagad par pašu atzinumu. Pereses kundze savu, savā teiktajā pieminēja, ka viņi vēlētos eh, nākt klajā ar vairākiem grozījumiem. Vēlētos atgādināt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš beidzās burtiski pēc desmit minūtēm. Es zinu, ka mums ir iesniegt jau 20 grozījumu un tiešām ceru, ka Rīles kundzes un Pereses kundzes iesniegtie grozījumi jau ir atsūtīti. Tā ir. Godētā priekšsēdētājs kundze, es nezinu, ko darīt šādā situācijā, jo tiešām grozījuma iesniegšanas termiņš beidzas šodien pusdienlaikā. Jebkurā gadījumā diskusijas ir paredzētas 20. jūnijā, balsojums mūsu komitejā, IMCO komitejā arī jūnijā. Un visbūtiskākais jautājums tā tad ir par grozījumu iesniegšanu. Pagarinam to vai nē, vai arī jūs vēl varat to paspēt iesniegt pa desmit minūtēm. Paldies par debatēm. Priekšsēdētājiem. Paldies referentai. Tagad mēs esam pabeiguši diskusijas par grozījumiem. Jāprasa sekretariātam, jā, grozījuma iesniegšanas termiņš ir šodien pusdienlaiks, un mēs to nevaram nec pagarināt, nec kā citādi kaut ko tur modificēt. Labi, Tikai lai jūs informētu. IMCO komitejā balsojums ir 21. jūnijā. Employ komitejā, kas ir atbildīgā komiteja, balsojums ir paredzēts 10. jūlijā. Un plenārsēdē, plenārsēdē nav vēl noteikts mēnesis. Tas arī bija pēdējais šās priekšpusdienas darba kārtības punkts. Paldies visiem, kur piedalījās debatēs un atsākam mūsu pēcpusdienas sēdi pulkstens 3.00, un tad mēs izskatīsim veselu gūzmu Roitovas kundzes ziņojumu par harmonizācijas procesiem. Paldies visiem un tiekamies trijos!